Okay, ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, sāksim mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļu. Redziet, mums ir paredzēti trīs ziņojumi šodien vēl izskatīšanai. Un pirmais ir ziņojums par balto grāmatu ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu. Mums ir paredzēta arī viedokļa apmaiņa, un tāpēc došu vārdu Groša kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodien mums ir pirmā viedokļa apmaiņa par sagatavoto ziņojumu. Mums nebūs pārāk daudz laika, bet pietiekam daudz, lai šo jautājumu apspriestu plašāk. Abo. Tā ir komisijas uh, izstrādātā projekta daļa, un mums noteikti ātri ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Un, protams, uh, Baltajai grāmatai vajadzētu pievērsties praktiskāk. Jā, nu šī nav pirmā baltā grāmata, ko ir izdevusi komisija, un tādēļ būtu varbūt nedaudz eh, jāpalūkojas atpakaļ pagātnē. Vai tie mērķi, kas tika nospraust pagātnē, ir tikuši īstenoti? Pirmām kārtām CO2 samazināšana, tehniskā sociālā harmonizācija un ārēju izmaksu internalizācija. Un, ja mēs uz šiem jautājumiem atbildēsim noraidoši, kādēļ tas tā notika, vai nu mums šie mērķi nešķiet pietiekami būtiski, vai otrs variants mēs nevarējam tos sasniegt. Un otrs sākotnējais komentārs ja mēs runājam par to, kas notiks 2030. un 2050. gadā, Baltajā grāmatā jau ir izteikts prognozes par šo laiku, nu varbūt tāda prognozēšana nav nekas nosodāms, bet īstenībā tas var būt visai riskants pasākums. Es varētu labi iedomāties, ka daudziem šie priekšlikumi ir paprātam, jo tie būs jāīsteno tikai 2014. un 2015. gadā. Un Varbūt, ka kolēģi neapzinās, cik ambiciozi un sarežģīti tas varētu būt. Tādēļ parlamentam ir jābūt pragmatiskam, jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi un uh, vajadzētu varbūt koncentrēties uz laika sprīdi desmit gadu garumā, nevis nospraust ārkārtīgi tālajošus mērķus, tātad uz 30. 50. gadu. Un, protams, ir jāsaprot, ko mēs sagaidām no Eiropas transporta sektora nākamo gadu laikā. Es negribu tagad. Uh, sākt strīdēties par jēdzieniem, bet mēs runājām par efektīvu komodalitāti, tātad par vairāku transportu veidu apvienošanu, runāju par nodarbinātības veicināšanu, par tautsēmniecības izaugsmu kā tādu, un ir jāpadomā par tādu visu transporta veidu uh, labāku izmantošanu, lai būtu labāka harmonija. Un Runājot par efektivitāti, jāpatur prātā arī darba apstākļi, vide un visbeidzot arī darbinieka drošība un harmonizācija. Domāju, tie ir mērķi, ko mēs šajā dokumentā esam ļoti skaidri formulējuši. Un mēs uh, runājam par 2010. un 2020. gadu, un varbūt uh, Šajā laiksprīdī vajadzētu izstrādāt tādus uh, labāk uh, saredzamus mērķus, un mums ir jārunā arī par energopolitiku, jo šis jautājums kļūst aizvien aktuālāks. Uh, Mums ir jāsaprot, ko mēs varam sasniegt līdz 2015. gadam. Es būtu ļoti priecīgs, ja jau tagad mēs varētu nospraust tādus mērķus, kas paredzētu samazināt CO2 izmešus eh, gan eh, uz ielām, tātad eh, satiksmē ar transportu, ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, bet arī jūras transporta jomā. Ja mēs runājam par tirgu atvēršanu, Mēs vēlamies, lai tirgus tiktu atvērts un lai tas notiktu tā glūdi, bet nevar panākt tirgus atvēršanu par uh, katru cenu. Atcerēsimies, kas bija. Uh, Kādu ažiotāžu izraisīja debats par kabotāžu pirms diviem gadiem. Uh, Un parlaments, runājot par atvērtu tirgu, protams, apzinās, ka ir jāievēro konkrēti noteikumi, un tie ir pietiekami spilgti jāilustrē. Nedrīkst pieļaut tā, ka kāds uh, kas vēlas eh, varbūt ievērot tādus mīkstākus eh, sociālā un, sociālos un tirgus noteikumus, eh, beigās to izmanto savā labā un pieprasa stingrākus noteikumus citās jomās. Tā tad ir jābūt harmonijai. Kādi ir konkrēti un realistiski mērķi? Mums ir uh, kopīgi ar padomi un komisiju jārunā skaidru valodu. Uh, Tās debatas, kas norisinājās pēdējo mēnešu laikā un tās, kas eh, joprojām turpināsies, runājot arī par dzelzceļu, īstenībā nozīmē to, ka parlamentā ar skaidru vairākumu ir jānosprauž konkrēti mērķi gan tautsaimniecības jomā, gan transporta politikas jomā. Un ja mēs formulējam šos mērķus, nav jau nekāds jēgas tos formulēt, ja dalībvalsts tos nepārņem, neiedzīvina savā likumdošanā. Ir jāievieš tādi pasākumi, kas varētu radīt jaunas darba vietas, un tad dalība valstis teiktu, ka pateicoties Eiropas politikai ir sasniegt šādi mērķi. Mēs, protams, saprotam, ka daudzās dalību valstīs pastāv uh, ļoti liels atšķirības transporta jomā, un to nevar uzvert kā, uzvelt kā vainu Eiropas Savienībai. Mums ir jāpasaka, mēs vēlamies atvērtu tirgu, kas darbosies saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, bet eh, šis atvērtais tirgus nedrīkstēs pieļaut, piemēram, ne algu dempingu, ne cenu dempingu, ne arī vides dempingu, ja tā drīkst izteikties. Un pēc tam, ja kāds mūs mēģina atspoguļot kā grēkās, tas būtu pavisam atžgārni. Ja kolēģi man piekritīs, runājot par efektivitāti, drošību dažādās transporta jomās, mums ir jāpievērš tam sistemātiski, un mēs varētu sagatavot tādu ļoti konsekventu, pragmatisku dokumentu, kas norāda uz pagātnē pieļautajām kļūdām, bet arī atspūguļo, kādu iniciatīvu mēs pieprasām no komisijas nākotnē. Es domāju, ka šāds dokuments varētu veidot ļoti labu pamatu mūsu turpmākajam darbam, nu, runājot gan par 2005. 50. gadu, bet varbūt tagad raudzīsimies tomēr tuvākā nākotnē. Es, tas bija viss no manas puses. Es ar nepacietību gaidu sadarbību ar kolēģiem komitejā un ceru, ka parlaments vienoti savās rindās pieņems labu lēmumu, lai uzlabotu Eiropas transportu vīdi. Paldies! Thank you very much, Mr. Grod. Paldies, Grausišu kungam. Pirms došu vārdu pāriem deputātiem, došu vārdu Jēgers kundzei no komisijas. Kur jūs esat, kundze? Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms eh, es eh, gribētu izmantot šo iespēju un pateikties transporta komitejai par to atbalstu, ko komisija ir jutusi, gatavojot, izstrādājot šo balto grāmatu. Uh, Vispirms es gribētu pateikties eh, Maķu Groša kungam viņ, par viņa atbalstu. Viņš jau 2009. gadā rakstīja ziņojumu par ilgspējīgo transportu sistēmu. Es saku paldies arī transporta komitejas koordinatoriem eh, par. Un arī viņus eh, es informēju pirmām kārtām par šo balto grāmatu 28. martā. Uh, Eh, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kalas kungs prezentēja šo dokumentu jums, un eh, kopš tā laika mums ir bijušas debats. Baltā grāmata ir piesaistījusi lielu interesi, un arī reakcija, ko mēs esam saņēmuši šobrīd, ir pārsvarā bijusi pozitīva, un ļaujiet izmantot šo iespēju un pateikt jums, ka pirms dažām dienām transporta ministri padomē runāja arī par šo pašu tēmu. Uh, Un es atļaušos arī citēt, viņi apsveica šo balto grāmatu, atsaucās uz šo balto grāmatu kā uz visaptverošu dokumentu, kas dod savu ieguldījumu konkrēti spēju stiprināšanā šajā sektorā, pabeidz iekšējo tirgu, palīdz sasniegt vides mērķus un arī rīkoties pret atkarību no naftas cenām. Un dalība valstis, tad skaņā šo dokumentu varēs veidot arī savas nākotnes pasākums transporta jomā. Uh, Es gribētu arī atzīmēt visiem tās puses, kas ir iesaistīts šai ziņā. Šeit intereses ir dažādas, tomēr redzam, ka pieaug konsens, kopīgiem spēkiem visi ir gatavi atzīmēt kopīgos uzdevumus, mērķus, ir gatavi atbalstīt arī ambiciozos uzdevumus. Es ļoti ceru, ka tas viss sākās no izpratnes par to, ka vide sociālie un ekonomiskie mērķi transporta politikā visi savā starpā ir cieši saistīti Un ja mēs skatāmies arī uz, uz jautājumu, kā mazināt degvielas izmaksas atkarību no naftas eh, cenām. Tas pats svarīgi ir arī cīnīties pret klimatu pārmaiņām, mazināt piesārņošanu, jāsadā pie tehnoloģijām, kas nodrošina ilgspējīgu transportu. Un pie tādām tehnoloģijām, kas ļauj uzturēt mūsu, mūsu nozars konkurētspēju pasaules tirgu. Uh, un ir jābūt arī labākam transportam, tad attiecīgi ir iespējams samazināt izmaksas, kas saistīts ar sastrēgumiem un tā tālāk. Un pēc Groša kunga ziņojuma eh, komisija arī atbalstīs šo ierosinājumu par komodalitāti un kvantitīvo mērķu un rīcību noteikšanu. Jāsaka, visi komentāri ir ņemti vērā, un Baltijā grāmatā ir paredzēts arī integrēt visu šīs lietas. Atcerieties, ka 2000 2001. gadā parlamentā mēs lūdzām šo modālo nobīdi, 2006. gadā komodalitāti, 2011. Eh, gada grāmatā mēs gribam pilnīgu modālo integrāciju. Eh, tad lūdzu tāda šī dinamika no modālās pārbīdes, no komodalitātes un tagad eh, uz to, kas ir šajā grāmatā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams cīnīties par lielāku īpašumu īpatsvaru tieši dzelzceļam, iekšzemes uh, ūdensceļiem un arī tuvjūras um, transportam. Un šeit ir jāstrādā, protams, ar tehnoloģijām, arī informācijas uh, un komunikācijas sistēmām, ar ITS Transporta sistēmai ir jāpaļaujas uz uh, kopīgu, tādu integrētu tīklu un nedrīkst paļauties atsevišķu uz nacionālu valstu sistēmām. Viss šis kopējais, visaptverošais ir atzīmēts arī Baltijā grāmatā, par to teica arī Groša kungs, ir arī atbalsts vienotai transporta telpai, infrastruktūra, TNT tī, tīkli, tehnoloģiskās vajadzības arī informācijas sistēmas, vienotā biļešu pārdošana, tad pilnīgi modālā integrācija ar visām priekšrocībām, izmantojot modernās tehnoloģijas, ir arī reakcija uz to, ka ir nepieciešama ilgspēja un arī nodrošināt pārvietošanās brīvību mūsu pilsoņiem un uzņēmiem. Tāda mobilitāte vairs nav kaut kāds izvēles variants, tā ir absolūta nepieciešamība, tāpēc mums ir jāatbalsta arī tāda politika, kur ir sociālās, ekonomiskās un vidas prioritātes ņemts vērā. Lūdzu, arī ņemiet vērā, ka mēs šajā grāmatā nedomājam par to, ka vajadzētu ignorēt pieprasījuma eh, vadību, ka mēs varētu atbalstīt mobilitāti un mazinot labklājību, tātad, lai gan tas nav iespējams. Uh, Dāmas un kungi, mēs esam norādījuši arī uz 40 rīcībām nākamajiem desmit gadiem, un mēs ļoti ceram, ka tas saskanēs ar esošo mandātu. Visi šie priekšlikumi pilnībā saskan. Es tikai gribētu varbūt dažas no rīcībām atzīmēt, tātad atvērt vietējo pasažieru tīklu, atklātie konkursi, atdalīšana no infrastruktūra un pakalpojumu operātori. Eh, tehnoloģijā vajadzētu noteikti ilgtermiņas CO2, samazināšanas standarts, darbs ar vecajām tehn tehnoloģijām. Tehn arī lielāki nosacījumi saistībā ar ēst naudu, naudas izmantošanu, tad par cenām mēs runā, domājam, kā tālāk internalizēt ārējās izmaksas. Mēs domājam arī par nodokļiem, par lokālo transportu mēs atbalstam kādus mobilitātes plānus. Ja tikai dažas rīcības no 40 rīcībām tiks īstenotas, jau tad mēs nodrošināsim milzīgas izmaiņas, pat revolucionāras izmaiņas transporta jomā. Es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs mūsu stratēģiju, mūsu pūliņus, un ka mēs turpināsim strādāt visi kopā, lai sasniegtu mūsu mērķu. Vēl kādā veidā šīs 40 rīcības pārvērst par darba programmu 2012. 2014. gadā ir paredzēta darba programma, par to mēs runāsim septembra sanāksmē. Un tagad mēs tiešām raugamies un gaidām šo viedokļu apmaiņu, kas būs ar jums par balto grāmatu, jo mēs uzskatām, ka mums šeit ir kopīgi mērķi. Paldies! Paldies, Jēgers kundze! Tagad došu vārdu runātājiem no grupām sociālisti un demokrāti pirmie Sēralovas kundze, lūdzu. Děkuji, děkuji za slovo. Vize Evropské komise do roku 2000. Paldies, Eiropas komisijas vīzija. Uh, Līdz 2050. gadam ir ļoti svarīgs dokuments, tur ir noteikti virzība nākotne transporta politikas jomā un arī citās politikās, kas būtu jākoordinē. Tas nav tikai par enerģētikas sektoru, šeit ir arī vīde, drošība, cilvēku veselība un drošība. Man ir pati svarīgākā prioritāte, arī grib atsaukties uz to ziņojumu, par kuru runājam šorīt no rīta. Es atbalstu balto grāmatu. Ne tikai tāpēc, ka mēs eh, šobrīd par to diskutējam, bet tāpēc, ka tas ir tāds atbalsta dokuments, kas dod ietveru, kas ļaus mums noteikt konkrēts mērķus un uzdevumus, izmantot konkrēts likumdošanas un finansēšanas instruments, un tas viss līdz 2020. gadam mums būtu skaidri jāzina, kādas pasākums ir paredzējis Eiropas komisija. Baltā grāmata turpina iepriekšējo hierarhija. Tātad pirmā baltā grāmata ir 2001. gadā bijusi, pēc tam 6. gadā un tagad šī. Un Eiropas parlamenta pozīcija definēta dokumentā par nākotnes transportu ziņojumā par 2010. gadu. Un mēs šajā dokumentā arī vērtējam to, cik lielā mērā tie uzstājumi, kas ir noteikti 2001. gadā, ir sasniegti šodien ir atsevišķi uzņēmumi, kas ir nākuši klāt par jaunu. Un tagad šī te baltā grāmata dod mums unikālu iespēju veidot vienoto Eiropas transporta telpu. Šo telpu veidos 27 dalību valstis. Visiem šīm valstīm ir atšķirīgas starta pozīcijas. Un tas mums ir ļoti svarīgs izaicinājums gan infrastruktūras ziņā, gan arī pakalpojumu ziņā, jo šo pakalpojumu līmenis ir ļoti dažāds. Es saprotu, ka šī dažādība varbūt ierobežo mūsu mērķu sasniegšanas iespējamību, un par to Baltajā grāmatā ir arī teikts. Tāpēc mums ir nepieciešami tādi Eiropas instrumenti, kas ļautu nodrošināt lielāku konverģenci starp dažādiem infrastruktūras līmeņiem dažādās valstīs, tātad lielāka saplūšana, un dokumentam ir jābūt ļoti konkrētam un specifiskam. Tālāk par intermodalitāti. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums gan investīciju ziņā, gan finansējuma ziņā. Tāpēc eh, Baltās grāmatas galvenajai jēgai ir jābūt nodrošināt saprātīgu papildināmības ar dažādiem transporta veidiem un nevis to savstarpējā konkurence. Baltajā grāmatā ir rakstīts par pilsētas transportu, par garās distances, tālo distanču transportu, bet eh, Mums ir jādomā par to, kā praktiski īstenot uzņēmums, kas šeit ir atzīmēt. Šie uzdevumi ir ambiciozi, dalībvalstu potenciāls ir dažāds, arī mērķu un sasniegšanas iespējamība ir dažāda, bet tā kā esošā situācija nav apmierinoša, es atbalstu to, kas ir rakstīts Baltijā grāmatā. Šeit ir desmit galvenie mērķi Baltijā grāmatā, un tos mēs visi atbalstam, bet ir daži bet. Mēs gaidām diskusiju par subsidiaritāti, tādā ziņā, ka urbāna e, mobilitāte varētu izmantot arī transporta līdzekļus ar alternatīvo degvielu pilsētu centrālajās daļās. Kaut kādas alternatīvas ir, bet e, ir jādod kaut kāds ietvars, kaut kādi instrumenti, ko mēs varētu izmantot visu Eiropas līmenī. To pašu varētu teikt arī par citiem mērķiem, piemēram oglekļa izmešu samazināšanu un citiem mērķiem. Un tad ir vēl viens svarīgs aspekts. Es gribu runāt par ārēju izmaksu internalizāciju un princips, ka piesārņotājs maksā un arī lietotājs maksā. To vajadzētu atspogļot arī nodokļos un maksās, kas tiek attiecināts uz dažādiem transporta veidiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu izvairīties no tādiem konceptiem kā nevajadzīga mobilitāte, eh, tad arī cilvēki būs motivēti saprātīgāk rīkoties, lai nodrošinātu ilgtspēju. Baltajā grāmatā ir runa arī par nodarbinātību, par darba apstākļiem. Šajā sektorā strādā desmit miljonu cilvēku, tātad tas ir ļoti svarīgs aspekts nodarbinātība darba vietas un eh, ir jānodrošina arī uh, darba drošība, profesionālā apmācība, profesionālā izglītība, pakalpojumu kvalitāte. Tāpēc eh, sociālais kodeks šeit ir nepieciešams, un tas ir jādefinē precīzāk. Konkurētspēja un pakalpojumu kvalitāte iet roku rokā, tāpēc es atbalstu pilnīgi visu, kas stiprinās lietotājam kvalitāti, šī pakalpojuma kvalitāti, neatkarīgi no tā, vai tas ir pasažieru transports vai arī kravas pārvedājumi. Es eh, atbalstu arī informācijas kampaņas un valsts atbalsts ilgtermiņa transporta politikai ir ļoti svarīgs. Tas nodrošinās iespēju šo politiku visos limjos īstenot. Paldies! Paldies no Alde grupas, Maisner kundze. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka transporta nozara Eiropas Savienībai ir ļoti būtiska. Pirmām kārtām tas ir tāds kā iekšējā tirgus mugurkauls, un jo labāk būs transporta plūsma, jo lielāk ieguvēja mēs visi būsim. Bet jāplūko arī medaļas otra puse, jo transports lada ļoti daudz CO2 emisiju. Kāds būs šis transporta nākotnē veltītais dokuments? Mums ir jāapzinās. Uh, ka no transporta mēs nevarēsim atteikties, mums būs nepieciešama vairāk transporta veidi, un te var piekrist Meķo Grošam, kā panākt to, ka pilnīgi visiem būs piekļuva visiem transporta veidiem, ka būs godīga konkurētspēja, un mēs sasniegsim visus nospraustos mērķus. Gan runājot par Eh, draudzīgumu pret vīdi, gan pret to, eh, kā nodrošināt pasažieru tiesības piekļūt transportam gan vecākiem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir jābūt tādai labai gludai attīstībai, mums ir jāizmanto visi tehnoloģiskie sasniegumi, kas ir mūsu rīcībā. Varbūt mēs pat tā īsti nevaram aptvert, kas būs iespējams 2050. gadā. Runājot par viedu transporta sistēmu un tādiem um, eh, transporta līdzekļiem, kur nav vajadzīgs vadītājs, domāju, ka tur būs ļoti lieli bija tādi attīstības lēcieni, tādēļ mums ir jāsaprot, kas ir realizējams tuvākajā nākotnē. Protams, ir jāmeklē paši efektīvākie risinājumi un uh, nevienmēr varu piekrist komisijas priekšlikumam. Protams, saprotu, ka komisija piedāvā kaut kādus skaitļus, ko darīt līdz 2030. gadam, proti, ka 30% no um, tās satiksmes, kas norisinās pa šosejām, vajadzētu eh, pārvietot uz ūdeni un uz dzelzceļu, un 2050. gadā jau šis transporta procents varētu sasniegt 50 atzīmi. Uh, bet vēlējos pavaicāt, vai patiešām tas ir jēgpilni pateikt, ka, piemēram, 30% no 300 uh, km gara lielceļa, ka tur ir jāmaina transporta modalitāte. Jāņem vērā, ka dalību valstīs arī ir ļoti atšķirīgi transporta veidi un cik. Uh, lielu procentu ieņem katrs transporta veids kopīgajā infrastruktūrā. Mums ir jāsaprot, ka tas būs pareizās metodes, un metožu izvēle man šķiet ir daudz būtiskāka nekā uh, procentu ievērošana par varas makti. Protams, atcerēsimies tās diskusijas, kas bija pagājušā nedēļā. Mēs runājam par iekšējiem ūdens ceļiem, un Pirms eh, runāt par uh, iekšējiem ūdens ceļiem, es jau pirms tam zināju, ka to vajadzētu uzsvērt kā tādu videi draudzīgu transporta veidu. Mēs varam runāt arī par īsākiem eh, maršrutiem, nevien tādiem, kas sasniedz vismaz 300 km. Mēs varam pārvietot arī ļoti daudz preču pa iekšējiem ūdens ceļiem, darīt to tīri videi draudzīgā veidā un, protams, arī. Uh, rēķināties ar ietaupījumiem. Jēgers kundze runāja par tādu vienotu, par daudzu moduļu uh, Eh, transporta tīklu, es domāju, ka pastāv iespējas izveidot tādus uh, trīs moduļu transporta tīklus, un tādā veidā transporta infrastruktūra varētu būt tīrāka, vidē draudzīgāka, un cilvēki arī vienkāršāk varētu, teiksim, izmantot dažādas transporta līdzekļus vienu maršrutu ietvaros. Mums, protams, ir jāapzinās kā mēs vairāk transportu varam novirzīt tieši uz dzelzceļu, uh, protams, ir jāsaprot, ka ir jātīsta arī individuālais transports, un tas ir jādara vidē draudzīgā veidā. Nu, te ir jāvelk vairākas paralēlas, un, protams, pa garākiem maršrutiem mēs varam pārvedāt nevien preces, bet arī cilvēkus. Nu, ir jādomā arī par labāku biļešu izsniegšanas sistēmu, lai būtu caurskatāmība, lai cilvēki varētu saņemt tik daudz informācijas, cik viņi vēlas. Ja viņi eh, ceļos pa Eiropu, lai viņi varētu izvēlēties visefektīvāko transporta veidu un lai viņi varētu izmantot sabiedrisko transportu, ja to patiešām vēlas. Nu, jā, piemēram, no Briseles uz Madridi. Uh, Ehm, ir, ies, ja jūs ceļojat no Briseles uz Madridi, tad, piemēram, internetā jūs varat uzzināt, eh, kā uz turieni nokļūt, bet, nu, iespējams, eh, uz turieni vienīgā iespēja pagādām nokļūt ir tikai ar lidmašīnu vai automašīnu, un tas nav eh, pats labākais risinājums. Protams, ir jārunā arī par finansējumu iespējām. Mums ir jāapzinās, kā var palīdzēt Eiropas Investīcija banka, dažādas projektu obligācijas un eh, no kurienes tad īsti ņemt naudu, lai finansētu Eiropas infrastruktūru. Tas ir izšķirīgi svarīgs jautājums, bet vēl ir jāpatur prātā visi mērķi, tajā pašā laikā jāgarantē pietiekami eh, labas konkurences attīst, iespējas un valstu ziņā jāatstāja lēmumu pieņemšanu. Paldies. Tagad Bradborn kungs EKR grupas vārdā. <coughs> Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un šobrīd mums ir pirmais, pirmā viedokļa apmaiņa. Ir jāsaprot, par ko mēs īsti runājam, jo mēs šeit runājam, protams, par Eiropas mēroga transporta politiku, Eiropas mēroga transporta telpu. Uh, Tad kāpēc mēs to darām? Mērķis, protams, ir, lai iekšējais tirgus saņemtu labu pakāpojumu, tā lai iekšējais tirgus varētu attīstīties. Un šeit, manuprāt, ir tā pievienota vērtība Eiropas vienotai transporta politikai. Un tas ir arī viss, manuprāt. Un šeit ir jāsaprot, ka baltā grāmata, par ko mēs diskutējam, ir tā, ka tā ir tikai daļēji laba. Jā, es varu, protams, piekrist daļēji tam jūtam, kas tiek paustas par to, ka um, reāli nevar jau pa palielināt mobilitāti. Bet tas, kas šobrīd ir Baltajā grāmatā, vismaz daļēji ir tas, ka no vienas puses mums ir praktiski aspekti, bet no otras puses ir tāda milzīga skaista vīzija, kur diez vai tiks piepildīta. Un tad šajā kontekstā varu teikt, kā šī, šī vizionārā attieksme, nu, manuprāt, drīzāk ir vienkārši no zilā gaisa ņemta. Pilnīgi nav pamatota. Mēs runājam no e, šodienas līdz 2050. gadam, nu, es nezinu, atgriežamies e, tagad 40 gadus atpakaļ. E, es nezinu, vai tolaik bija kādas vīziju dokumenti par to, kā mēs darīsim, un ja, ja šāda, šādi dokumenti arī pastāvētu pirms 40 gadiem, tad noteikti tiktu pateikts, ka mēs visi varēsim lidot un izmantot tādus super ērtus, super lētus transporta līdzekļus, bet, nu, jūs zināt, ka nekas tāds nav noticis. Līdz ar to, manuprāt, arī šeit mēs diezgan nereāli strādājam. Es, protams, negribēšu tagad tik vispārīgi izteikties, runāšu par konkrētām lietām. Pirmām kārtām priekšlikumā tiek runāts par to, ka ir svarīgi, lai līdz 2050. gadam pilsētās nebūtu vairs automobīļi. Nu, manuprāt, tas nav reāli. Tas nozīmē, ka cilvēku uh, dzīvesveids būtu jāmaina. Te runa ir par sociālām izmaiņām, tā saucamā sociālo inženieri, un es par vēlos izvairīties no šādas pieejas. Mēs skaidri zinām, ka tirgus ir tas, kas mums, eh, kas reāli veido to situāciju. Vēl viena lieta tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams atteikties no ne, eh, tradicionālās degvielas eh, m, transporta līdzekļiem. Nē, es, protams, saprotu, ka būtu neslikti, ja būtu kombinētais motors, tas ir ļoti labi, bet, nu, atceramies, ka diezē mēs varēsim pilnībā atteikties no tradicionāliem uh, degvielas veidiem. Nu, tie bija negatīvie aspekti, protams, ir arī dažas pozitīvas lietas. Par TNT programmu es varu piekrist komisijas priekšlikumam um, attiecībā uz to, kā mēs varētu efektīvāk izmantot finanšu resursus, lai uzlabotu transportu. Šeit, protams, ir jāidentificē, kur šobrīd ir trūkumi, un tad tur ir jāatstrādā, jāinvestē gudri. Es varu arī piekrist par vienotās gaisa telpas. Uh, visiem šiem aspektiem ir ļoti svarīgi strādāt šeit pēc iespējas ātrāk. Vēl viena lieta ir finansējuma koordinācija ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd tiešām mums budžeta līdzekļi ir ļoti ierobežot un nākotnē, manuprāt, situācija saglabāsies. Tāpēc ir ļoti svarīgi maksimāli efektīvi izmantot tos finanšu līdzekļus, kas ir pieejami, nevis vienkārši uzskatīt, ka mēs varam ražot uh, jaunas idejas un uzskatīt, ka būs uh, nauda, lai to visu īstenot. Nu, kā jau teicu, pašā sākumā Baltajā grāmatā ir labas lietas, dažas labas lietas, ir arī dažas lietas, par kurām es vispār, kurām es vispār nevaru piekrist. Atceramies, ka tirgus ir centrā un ka ir nepieciešams uh, vienotajam tirgum palīdzēt un to atbalstīt, bet ne vairāk. Lūdzu, Kramerkungs zaļo grupas vārdā. Kad Bredbārna kungs saka, ka tirgus visu vada, Nu, es varu teikt, ka jā, šeit es varu piekrist. Bet transportā tirgus ir kropļots, un tas notika ar politisko gribu. Jo 30 miljārdi eiro tika piešķirti aviolīnijām tā, lai varētu nodrošināt lētus ceļojumus, bet tas nenotiek uh, Tas nenotiek dzelzceļā. Savukārt, runājot par autopārvadājumiem, tur ir uh, dažādas nodevas un maksas, līdz ar to es varu teikt, ka uh, transportā nevāda pilnīga konkurence. Šis tirgus ir kropļots. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izvirzīt mērķus, bet, protams, ja mēs nemainīsim mobilitātes paņēmienus un ieradumus, tad mēs nevarēsim šos mērķus sasniegt. Transports ir atbildīgs par 30% no CO2 izmešiem, bet ir ļoti svarīgi, ka kopš 90, 90. gada par 35% transporta jomā ir eh, palielinājies CO2 izmešu daudzums, savukārt citos sektoros par 10% ir samazinājies, tad ar to, manuprāt, ļoti nopietni jāstrādā. Manuprāt, ir tikai pareizi, ka komisija izvirza konkrēts mērķus. Vācija tā nedara. Vācieši vienkārši spriež pa politiku, Kyoto protokolā arī transports netika iekļauts, lai gan transports ir viens no, no svarīgākajiem emitentiem. Tāpēc uh, ir svarīgi pateikt, ka ja mēs nemainīsim mobilitātes un pārvietošanās paradumus, tad nevarēsim sasniegt Eiropas Savienības mērķus. Tiek runāts par to, kā līdz 2030. gadam uh, ir 20% no kravām, kas pārsniedz 300 km, pārlikt uz dzelzceļa pārvadājumiem. Tā atcemiet, tur nekur nav teiks, ka visi pārvadājumi obligāti pa dzelzceļu, bet uh, atceramies noteikti kādu komisāri, kas teica, kas teica, ka ir ļoti svarīgi vispār visu transportu pārlikt no autoceļiem uz dzelzceļu. Nākamais bija Barokungs, nākamais komisārs, viņš Viņš vispār teica, ka mēs neko, mm, um, neko neanalizēsim, vienkārši izvirzīsim tādu vispārīgo mērķi, kas ir komodelīts, tāda tā kā līdzmobilitāte, teikšu, ka ir, joprojām nezinu, kas tā līdzmobilitāte tāda ir, bet uh, mērķis, protams, ir, lai mazāk tiktu pārvadāts uh, ar pa autoceļiem, vairāk pa dzelzceļu, izmantojot ūdens transportu. Un tagad šeit ir reāls mērķis. Komisijas pārstāve teica, ka turpmāko desmit gadu laikā mums vajadzēs ļoti nopietni uzlabot situāciju. Mums ir vispārīga perspektīva 2030. 2050. gads un esošā komisija, protams, vairs nebūs pie, pie darba. Viņus vairs nemaz neinteresēs, vai šie mērķi tiks vai netiks sasniegti. Viņi izvirza tādus vispārīgus mērķus. Mērķis, kā šobrīd ir teikts, līdz 2030. gadam samazināt emisiju daudzumu par 20%, tas nozīmē, ka ir 1% gadā, bet savukārt otrajā posmā no 30. līdz 50. gadam tur ir savukārt jāparedz 5% gadā. Bet vienu lietu es varu teikt, ka ja mēs tagad nesāksim nopietni strādāt, tad, tad mēs nevarēsim šo 1% gadā turpmākajos gados nodrošināt. Nevaram būt, nevaram būt darīt tā, ka kaut kād kaut kas notiks, un šobrīd mēs neko nedarīsim, bet tā kā tāds ilgtermiņa plāns mums ir, tad kaut kad jau būs. Es šobrīd analizēju šos mērķus 30. gadam, ir jāsasniedz samazinājums. Te pašā laikā mēs tā arī nesasniegsim 2090. gada līmeni, jo, kā es jau teicu, ka uh, salīdzinot ar 90. gadu transportā ir palielinājies CO2 izmešu daudzums. Tas nozīmē, ka ar šo mērķi mēs pat nesasniegsim to līmeni, kas bija 90. gadā, tāpat mēs atpaliksim. Tiek runāts arī par to, ka varbūt labāk būtu izvairīties no ceļošanas, no braukšanas vispār. Un šeit savukārt tiek runāts, ka tas nav vajadzīgs. Nu, iedomājies tādu situāciju, kā zivis tiek uh, ziv, zivis tiek ķertas Skandināvijā, tad ar transportu uz Maroku, tā kā tur ir šausmīgi zemas algas, tad tur tiek ražot konservi un tie savukārt nonāk atpakaļ Skandināvijā. Nu, kāpēc uzņēmumi to dara, tāpēc, ka viņiem tā ir lētāk, jo Marokā ir zemas algas. Bet, manuprāt, tas ir jāmaina, jo vidē tas ir šausmīgi dārgi. Nu, es jau pieminēju tādus pamatnosacījumus, un sanāk tā, ka, ka ceļot vidē draudzīgi, tas savukārt ir neizdevīgi. Tad mēs nevarēsim, nevarēsim šo situāciju mainīt. Tu pieminēšu arī dažus, dažus piemērus. Spānijā tika uzbūvēta šoseja ar miljārdu eiro dārga, bet uh, īstenībā, tā kā paralēli, protams, ir um, uh, mazāk, mazāka šosejā, lētāka, kur nav nekas jāmaksā, tad visi brauc pa to, jo tāpēc, ka neviens negrib maksāt šo ceļa nodevu. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Un ja komisija uh, nesāks rīkoties tūliņ pat, tad mērķi nebūs sasniedzāmi. Nobeigumā varu teikt, ka pamats ir labs, tiešām dokuments ir labs, bet šis dokuments mums ir jāuzlabo. Uh, Jo mērķis, protams, ir nevis tikai skaisti vārdi, bet reāli darbi. Es ļoti gribu, lai uh, mēs uh, uzlabotu situāciju ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu mazbērniem. Lielas paldies, Kanča kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Grazie, Mr. Grošs. Paldies, priekšsādātē. Paldies Groša kungam Manuprāt, kā šeit ir jāsaprot, ka mums ir šīs milzīgas ambīcijas, šīs milzīgas vēlmes kaut ko uzlabot, ieskatāmies tagad esošajā infrastruktūrā un krīzē, kurā mēs joprojām dzīvojam, tad, protams, ir īstais brīdis izšķiroši rīkoties. Mums ir 2050. gads, kas ir uzlikts par tādu svarīgu gadu, tas ir tāds vispārīgs mērķis nākotnē, taču jāsaprot, ka esošā realitāte stipri atpaliek. Šobrīd nav tā, ka mēs varam darīt pilnīgi jebko. Kāpēc es tā saku? Ir tā, ka mums ir jāskatās, kas mūs gaida nākotnē, bet, protams, ir jārīkojas efektīvi jau šodien. Mērķis ir skaists, bet ir jāsaprot, ka esoša ekonomikas situācija, ekonomikas situācija ir diezgan katastrofāla. Mums, protams, ir jāraida skaidri signāli, par ko mēs vēlamies sasniegt, Un man arī ir daži komentāri attiecībā uz mūsu mērķiem un panākumiem. Pirmām kārtām ir ļoti svarīgi, lai transporta sektors būtu ilgspējīgs. Un tas, protams, nozīmē, ka ir vairāki nosacījumi, kas ir jāpild. Pirmām kārtām ir ekonomikas ilgspējīga. Vides, sociālie aspekti, tas viss ir obligāti. Protams, ir jāatsakās arī no ekonomikas, kas ir balstītā uz naftas patēriņu jāmeklē arī alternatīva elektrības ražošanas veidi. Un tas viss, protams, ir jārisina tuvākai nākotnē. Nākamais aspekts ir liberalizācija. Tirgum ir jābūt atvērtam, protams, ir jānodrošina attiecīga regulācija, bet, kā jau pieminēja mūsu referents, ir ļoti svarīgi ka tirgus nozīmē to, ka pilnīgi visiem ir vienādas iespējas attiecībā uz izmaksu optimizāciju. Šeit mēs runājam par vienotu Eiropas transporta telpu. Tas nozīmē gan gaisa telpu, gan arī, protams, dzelzceļa telpu, un tas ietekmē visu Eiropas Savienību, katru valsti. Tas, protams, nozīmē arī to, ka tirgu ir jābūt konkurencei. Un trešais aspekts ir komodalici līdzmobilitāte un attiecīgi transporta veidu integrācija. Mēs nevaram, protams, zaudēt resursus, kas mums ir pieejami vienkārši tādēļ, ka nav iespējas no viena transporta veida pārkraut uz citu un turpināt efektīvāk šo kravu pārvadāt referents ļoti labi teica, ka ir ļoti svarīgi izvirzīt mērķus uz desmit gadiem. Ir jādomā, protams, arī par uh, projektu obligācijām, par privāto un publisko partnerību, un, manuprāt, šie ir būtiski aspekti, jo mērķis ir uh, risināt tās problēmas, kas mums šobrīd ir. Alka Drāvīkungs, jums ir 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ja, Sākumā vēlējos pateikties referentam par ievadvārdiem. Un es ceru, ka darbs nākamo mēnešu laikā norisināsies pietiekami veiksmīgi. Es vēlējos pateikt, ka nevar piekrist Bradborna kungam. Mobilitāte nav saistīta tikai ar tirgus eh, labu darbošanos. Protams, mobilitāte piedāvā gan ieguvums, gan zaudējumus nu, mobilitāte nav kaut kāda neredzē, neredzama roka, kas atrisinās visas problēmas. Nav arī nekāda burvju uh, nūjiņa. Mums ir jāsaprot, kāda izaicinājuma ir mūsu priekšā. Tiek teikts, ja mēs neko nedarīsim lietas labā, līdz 2050. gadam transporta apjoms pieaugs par 80%. Un, ja mēs sistēmu nereformēsim, tad, eh, nu, iznākumi varētu būt visai neprognozējami. Es šajā dokumentā um, iepazinos ar daudziem labiem mērķiem, daudziem labiem priekšlikumiem, jā, nu, nedaudz uh, modernāks transports, uh, mazāk izmešu pilsētu transportā, bet, ja es drīkstu paust kritiku, man radās tāds iespējas, ka vairums mērķi ir nosprausti tieši uz ļoti tālu nākotni. Es tomēr gribētu vairāk redzēt, lai komisija pašreizējā sasaukumā piedāvāt konkrēts mērķis, ko mēs varam sasniegt jau 2015. un 2020. gadā. Un vēl. Es vēlējos pateikt, mums ir jābūt arī politiskajai gribai, tai ir jābūt dalībvalstu līmenī. Šeit priekšlikumā es lasu, ka mēs e, centīsimies 2020. gadā internalizēt e, ārējās izmaksas un padarīt to par saistošu pasākumu attiecībā uz pilnīgi visiem e, transporta līdzekļiem. Nu, vienkārši fantastiski. Ja es to salīdzinu ar tām grūtībām, kurām mums nācās iziet cauri, lai pieņemtu likumdošanu par eiro viņietu, nu, tad esmu visai skeptiski noskaņots un vēl, nu, tā konstatēju, ka pagājuši nedēļa padome ar atplastām rokām uzņēma visus šos priekšlikumus. Tādēļ ar nepacietību gaidu konkrētus priekšlikumus nākamo gadu laikā. Otrām kārtām ir jādomā arī par finansējumu. Protams, to nevaram piemirst. Tā ir viss panākuma ķīla. Uh, Nu, kā mēs eh, varēsim panākt šo izcilo mobilitāti bez papildus finansējuma? Protams, ir jābūt eh, vairāku pasākumu, tādam mikslim, kokteilim, vairākajiem eh, finansējuma avotiem. Tikai tā mēs varēsim gūt panākums. Un, protams, jāpadomā arī par inovatīviem finanšu instrumentiem. Vēl dažas detaļas. Es uh, varu uzslavēt eh, to, ka šeit ir minēta arī sociālā dimensija. Un, ja mēs vēlamies izveidot tādu vienu lielu tirgu, protams, šeit ir vienmēr jāpaturprātā arī sociālais tirgus, lai darba ņēmēji varētu darboties cilvēku cienīgos apstākļos, bet domāju, ka dokumentā šis jautājums nav izgaismots par visiem simt procentiem. Eh, Te ir pārāk maz pieminēts arī dzelzceļš Ja jūs uh, vēlaties runāt par mobilitātu un uh, transporta infrastruktūras uzlabošanu, nevar aizmirst darba ņēmējus. Otrām kārtām runāšu par uh, pilsētu mobilitāti. Jā, šeit komisija savos priekšlikumos ir bijusi ļoti ambicioza, runā par CO2 samazināšanu pilsētas transportā, bet jāpadomā, kurš šeit ir kompetents. Mēs, protams, nevaram pilsētās tik daudz ietekmēt. Eh, kā palielināt savu ietekmes sfēru, tas varētu būt visai cits rieksts. Protams, mums dokumentā ir jāpievērš uzmanība arī, piemēram, eh, inovācijām eh, sabiedriskā transporta jomā, ieviešot elektriskos autobusus un tā tālāk. Bet, nu, vairs neizplūdīšu detaļās. Paldies, tas bija viss. Savisā. Savisā, kundze. Paldies. Centīšos izteikties lakoniski. Pretēji daudziem citiem runātājiem es uzskatu, ka šī vīzija un ambīciozie mērķi vispār ļoti pozitīva lieta. Taču ir grūti kaut ko kritizēt, ja pagaidām mums nav konkrēta rīcības plāna. Un pagaidām neviens nav uzņēmies nekādas saistības un nav arī līdz galam skārts, kā visi šie mērķi tiktu finansēti. Komisijas pārstāve šobrīd teica, ka komisija varētu atbalstīt Eiropas vienoto transporta telpas izveidi, nevis vienkārši apvienot vairāku dalību valstu transporta sistēmas un nodrošināt savietojamību. Manuprāt, tā ir pareizi. Un tiešām ir ļoti loģiski, ja mēs savienotu arī tās daļas Eiropas Savienībā, kas neatrodās pašā centrā, Es pati nāku no valsts, kurā, nu, neatrodās pašā centrā, tāpēc uzskatu, kas ir ļoti pozitīvi. Es tiešām, kā jau teicu, gaidu ļoti konkrētu rīcības plānu un par to, kā mēs varētu to visu finansēt. Jo padome bieži vien ne, neuzskata, ka ambiciozi plāni ir pozitīvi un līdz ar to arī līdz galam tie netiek piepildīti. Paldies, Lūdzu, Fosteris kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Mēlos atbalstīt dažus no komentāriem, ko teica Bradborda kungs. Tik tiešām varētu teikt, ka ir, protams, daži veidi, kas ir aprakstīti, kas ir ļoti pozitīvi un kas ir atzīstami arī par, par labu praksi un labu ievirzi. Runājot par dokumentu, tad var teikt, ka tur ir vairāki aspekti, kas nav iekļauti. Brīžiem, manuprāt, nav īsti skaidrs, jo ir tiek pausta tāda ļoti vispārīga ideja, savukārt, ja lasam tekstu rūpīgāk, tad brīžiem rodas nopietni jautājumi, nu, piemēram, runājot par sociālo darba kārtību saistībā ar dažādiem transporta veidiem. Manuprāt, tas drīzāk ir nodarbinātības komitejas kompetence. Tiek runāts par cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, ir runāts par sociālo darba kārtību jūras transportam, aviācijas sektors, kas ir sociāli atbildīgs. Par ko mēs te īsti runājam? Mēs runājam par vispārīgo iniciatīvu, kas, es nezinu īsti. Es taču nekādā gadījumā negribētu, lai jebkurā transporta uzņēmumā, jebkurā uh, transporta sektorā būtu slikti darba apstākļies. Pati esmu arotbiedrības darbiniece daudzus gadus biju un es skaidri zinu, ka visi mēs vēlamies labus darba apstākļus. Mēs skaidri zinām, piemēram, ka ja neeksistētu koplīgums, tad vispār būtu milzīgas problēmas. Sanāk tā, ka Eiropas Savienība tagad grib, grib iejaukties daudz dziļāk, bet varbūt vienkārši es kaut ko nesapratu, varbūt komisija var paskaidrot, cik dziļi tad mēs iesim. Par transporta iniciatīvu 2014. gads. Šeit ir arī vairāki drošības aspekti. Šajās iniciatīvā labāk būtu meklēt uh, paraugu prakses uh, izmantošanas iespējas, nevis radīt saistošus standartus. 16. punkts. Tur ir runāts par drošības noteikumiem, bez avārijām. Es nezinu, es nezinu, kā cilvēki varēs lemt, vai tiešām šī nulles vīzija, nulles līmenis ir sasniegts. Varu teikt, ka vispārīgi jau izskatās smuki, bet ja ejam dziļāk, tad brīžiem grūti saprast. Manuprāt, ir diezgan sarežģīti uh, Un tīpaši ņemot vērā, ka bieži vien izteikumi ir ļoti preskriptīvi. Manuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Attiecībā uz 20. iniciatīvu, kas transportēšanā attiecību uz bīstamām kravām, e, ANO līmeni top uh, noteikumi. Es nezinu, kā mēs darīsim, vai mēs pārņemsim ANO noteikumus, vai arī radīsim Eiropas Savienības līmenī kaut ko jaunu par pasažieru tiesībām. Man, mūsuprāt, pasažieru tiesību šobrīd netrūkst drīzāk vajadzētu kādus labus priekšlikumus, kā varētu aviācijas sektoru uh, attīstīt un ko mēs varam darīt situācijās, kā, kas bija pagājuši gadu, kad bija vulkānu pelni. Jebkurā gadījumā ir jādomā par izmaksām, cik tad tas sektorām izmaksās. Jā, es varu, protams, kopumā visu atbalstīt drošībā un ietaupījuma veidi. Tas viss ir ļoti labi jautājumi tiek risināti par to, kā varētu izvairīties no sastrēgumiem, kā var uh, uzlabot uh, biļešu sistēmu. Bet atkal tagad ieskatāmies finansējumā, manuprāt, ir jābūt uh, absolūtākai skaidrībā. Naudas mums nav. Nevienam nav naudas, nekur nav naudas. Un vienkārši ir tā, ka budžets ir ierobežots un vienīgais veids, kā mēs varam kaut ko jaunu finansēt, ir pārdalīt budžetu. Nebūs jaunas naudas šobrīd uh, budžetā budžeta ierobežojumi ir evi visā Eiropas Savienībā un diez vai kaut kas mainīsies tuvākajā laikā. Par nodokļiem, manuprāt, šeit jau arī ir tā, ka ja mēs sāksim atkal runāt par nodokļiem, tad būs ļoti nopietna diskusija un es domāju, ka nebūtu pareizi arī iejaukties apdrošināšanas tirgus darbībā, tas būtu pārāk varbūt dziļi, diez vai mēs varēsim pacelt. Uh, šādu uzdevumu. Bet kopumā, kā jau teicu, ir vairāk ļoti pozitīvi aspekti, savukārt citos jautājumos ir vajadzīgi papildu paskaidrojumi, varbūt arī jāla, jāuzlabo teksts. Durā kundze. Es arī gribēju pievienoties uh, tiem, kas eh, runāja par balto grāmatu pozitīvi. Es gribētu atbalstīt eh, kolēģis un arī Alkladrāvī kungu par to, cik svarīgi ir eh, pirmie desmit gadi. Mums ir jānosaka pietiekami īsi termiņi, lai mēs varētu ņemt vērā arī pieprasījumu Un šeit es gribu atkal atsaukties uz balto krāmatu, eh, kādā veidā mēs eh, varēsim izmantot kvantificētos mērķus, lai varētu konstatēt mūsu uzdevumu izpildi, un vēl ir interesanti eh, uzzināt vairāk par to, kāda veida pasākumi ir domāti, attiecīgi mobilitātes veicināšanai, arī attiecīgi darba vietu radīšanai, tāpat laikā nezaudējot izaugsmes tempu. Uh, Mēs uzskatām, ka mobilitātei nevajadzētu traucēt darbietu radīšanai, vajadzētu tieši otrādi veicināt dažādu transporta veidu izmantošanu. Tas viss veicina ekonomiskās aktivitātes izaugsmi, nodarbinātības radīšanu un katrs no šiem transporta veidiem attīstās, un attiecīgi ir iespējams piegādāt gan preces, gan arī nodrošināt pārvietošanos. Tā ir tāda loģistiska ķēde, un ir nepieciešams attīstīt visus posmus. Tas viss ir nepieciešams, un, un protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī par uh, efektivitāti, no enerģijas viedokļa, jādomā par to, kā transports eh, sniegs pievienoto vērtību, jaunas darba vietas, uzlabos eh, tātad eh, dzīves līmeni, šīs te vietas ļoti bieži iztrūkst. Darba grāmata mums ir nepieciešams runāt par tiem pasākumiem, kas ļaus optimizēt šīs sistēmas īsākā termiņa. Paldies, Tikau kundze! Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi aș vrea să ne gândim uh, la uh, kartā. Paldies, priekšsēdētāji. Mums vajadzētu atcerēties arī 2001. gada balto grāmatu. Mums ir jāanalizē, cik daudz no 2001. gadā Baltajā grāmatā iekļautajiem mērķiem ir tikuši īstenoti. Nu, ir arī dažādas krīzes, plūdi, eh, snieks. Tas ir lietas, kas ietekmē ne tikai Avio satiksmi. Baltajā grāmatā tiek piedāvāts 2015. gads kā tāds atskaites punkts. Bet mums jāpadomā arī par infrastruktūru nākotnē un par finanšu plānošanu. Intermodalitāte, protams, ir eh, panākuma ķīla, kolēģi jau par to runāja, un mēs Eiropā vēlamies izveidot pietiekami efektīvu dzelzceļu sistēmu jo Eiropas Savienībā nu, nav pārāk liela platība. Šī teritorija nav milzīga, tādēļ ļoti daudz vietas ir iespējams sasniegt ar vilcietu. Ja, vilcienu, ja būtu dzelzceļa sistēma, kurā varētu izmantot integrētas biļetes, tas būtu ļoti veiksmīgs risinājums. Tāpat jāpadomā arī par iekšējiem ūdens ceļiem. Tālāk šosejas ielas ir jāpadomā par uh, labāku attīstību arī jaunajās dalību valstīs, jo tur infrastruktūra nav tik labi attīstīta un sazarota kā vecajās dalību valstīs. Ņemsim vērā to arī strādājot pie nākotnes daudzgadu finanšu plāna ir jāpiešķir līdzekļi, lai uzlabotu infrastruktūru jaunajās dalību valstīs. Tālāk pilsētu mobilitāti. Paturēsim prātā šo principu. Līdz 2012. gadam dalību valstīm ir jāizstrādā nacionālie plāni. Inteliģentas sistēmas īstenībā nozīmētu Eiropas standartu izmantošanu. Uh, Ja nepietiek uh, ar to finansējumu, kas ir mūsu rīcībā, ir jāmeklē papildus resursi, papildus avoti, lai varētu radīt pietiekami efektīvas viedas transporta sistēmas. Un noteikti ir jārunā arī par pilsoņiem, jo tie ir galvenie transporta izmantotāji, galvenie šo privilēģiju baudītāji. Jārunā arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņu piekļuvu transportam būtu vienkāršāk. Ko Eiropas parlaments varētu darīt? Mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu prioritātes un kompetences. Es varu teikt, ka mūsu referents ir uh, īstais cilvēks, kas uh, gatavo šo ziņojumu, jo viņam ir ļoti daudz pieredzes. Bet mēs no komisijas pieprasījām, lai gada laikā tiktu piedāvāts likumdošanas projekts. Ir jābūt eh, kaut kādai eh, vienošanai starp eh, institūcijām, lai šis ziņojums nu, kaut kur nepalika karāties gaisā vai neiegultu kādā atvilknē, bet reāli novestu pie konkrētas darbības. Un mums ir jāparūpējas, lai Baltā grāmata pilnībā tiktu integrēta komisijas darba kārtībā. Protams, ir plānots uh, daudz ko darīt arī otrajā posmā, kas minēts dokumentā, bet jāpadomā par konkrētiem darbiem nākamajā posmā. Paldies, tagad Liberācka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Izpētīju šo dokumentu un man ir divas izjūtas. Pirmkārt ir tā, ka līdšanai baltā grāmata vairs nebūs spēkā, un līdz ar to ir vajadzīga jaunā baltā grāmata. Nu, te ir jaunā baltā grāmata. Pamati ir ielikti, būtiskākie jautājumi izrunāti, nu, tad varam teikt, kā principiāli, formāli ir akceptējams dokuments. Taču man šeit kaut kas, kaut kas pietrūkst. Ja mēs runājam par divi, 2020., 30. un 50. gada stratēģiju, tad man šeit trūkst ļoti tādas loģiskas apceres par to, kas kādi mēs būsim pēc 20, pēc 30, pēc 40 gadiem, kāds būs uh, ražotnes apjoms, kā būs ar to piesaistīšana, atsaistīšana, kapling, dikapling, kā būs vispār ar transportu. Uh, tiek uzskatīts, ka mēs būsim divreiz bagātākiem Eiropas Savienībā, vai tas nozīmē, ka mēs divreiz vairāk ceļosim? Jo mēs šeit dažreiz runājam par eh, kvantitatīviem, tad jārunā arī par kvalitatīviem uh, izaugsmas paveidiem. Vai kā būs ar mums? Vai mēs tikai palielināsim jaudas, palielināsim ražošanu, palielināsim rezultāts, vai arī varbūt, varbūt būs kvalitatīvas izmaiņas, un kādā veidā mēs to visu sasniegsim? Manuprāt, tā visu šeit pietrūkst. Uh, Es teiktu, ka šobrīd vienkārši tiek e, pastiprināta komisijas attieksme, komisijas nostāja attiecībā sadarbībā ar Eiropas padomu. Es uzskatu, ka būtu nepieciešama šī Eiropas līmeņa vīzija. Nu, atceramies, ka mums ir kontinentālā sistēma avio satiksmē. Un ja kaut kas notiek, tad var, protams, pārcelt pasažierus un kravu uz vilcieniem. Ja ar vilcieniem arī kaut kas notiek, tad var izmantot autotransportu. Un man pietrūks tieši šīs vīzijas, tieši šo visu B plānu. Un nākamais aspekts ir, protams, kā mūsu vīzijā iederēsies vispārējā kontekstā. Atceramies, ka konkurence mums ir globāla. Un vai tik tiešām transports būs uh, tas faktors, kas uzlabos dzīves kvalitāti un konkurētspēju, vai arī savādāk. Vēl viena lieta ir, kāpēc pirms 45, pirms, pirms 50 gadiem, pēc otrā pasaules kara, kad valstīm bija iespējas uh, realizēt uh, nopietnus uh, investīcijas projektus un atceram, atceramies, ka tā bija situācija pēc kara, tagad mums ir nauda, it kā labāka situācija, mēs nevaram pat uzturēt, ko viņi ir uzbūvējuši. Labi, paldies, tagad no manas puses dažu komentāru. Saka priekšsēdētājs, es vienmēr uzskatu, ka ir viegli izteikties negatīvi, kad tiek pasniegts šāds liels dokuments, ziņojums. Tāpēc arī bija interesanti uzklausīt viedokļus, kas izskanēja diezgan radikāli, vai nu viss ir labi, vai nu slikti. Varu mazliet pakomentēt Groša kunga teiktu, viņš mēģināja tādu zalamāna gudrību mums piedāvāt, vidusceļu meklēt un varbūt netik ļoti radikāli arī meklēt risinājumus. Nu, es varu teikt, ka esmu ieskaties Baltajā grāmatā bet es nekur šajā ziņojumā ne, neesmu redzējis, ka tur būtu teikts aizliegsim mašīnas. Tāpēc arī, nu, tas tas, ko es gribēju teikt uzreiz. Nu, nav tur nekā tāda teikts. Tur ir teikts par to, ka labāk būtu, ja pilsētu centrā uh, nebūtu automobīļu, kas uh, izmanto tradicionālo degvielu, bet nekur nav teikts, ka vispār nebūs mašīnu. Vēl viena lieta. Uh, daudzi saka, ka tirgus lemj visu. Jā, es saprotu, ka tirgum ir sava loma, tirgus ir vajadzīgs, bet atceramies, ka tirgus nav dievs. Un, ja mēs ļausim tirgum lemt pilnīgi visu, tad, manuprāt, tas ir ceļš uz katastrofu. Ir jābūt līdzsvaram. Tāpēc es nepiekrītu šim argumentam, ka, ko tirgus lems, to mēs arī ņemsim. Nu, nē. Jūs taču visi varētu redzēt, ko tirgus izlēma pirms dažiem mēnešiem finanšu sektorā un cik tālu mēs esam tikuši šādiem fantastiskiem lēmumiem. Es ļoti pozitīvi raugos uz šo sociālo elementu, kas ir iekļauts Baltajā grāmatā. Fosteras kundze, es vēlos apstrīdēt jūsu apgalvojumu, ka tas viss ir jānodot nodarbinātības komitejā, un kāpēc mēs vispār skatāmies tādas lietas? Nē, mums ir jāskatās tādēļ, ka mūs rūp, kas notiek šajā sektorā. Mums ir ļoti svarīgi, kā transporta sektorā izt, izturās pret darbiniekiem. Manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem transporta politikas elementiem. Un tāpēc ir ļoti pareizi, ja mēs runājam un apspriežam standartus, kas eksistē šajā sektorā. Mēs esam transporta speciālisti, un mēs varam teikt, ka šie standarti ir vai nu labi, vai nu slikti. Es negribu nekadā gadījumā visu nodot nodarbinātības komiteja vienkārši tādēļ, ka tur ir minēts vārds nodarbinātība. Tieši tā, tāpat, ka es negribu pilnīgi visus jautājumus kaistīt ar vidu, uzreiz nodot vidas komiteja. Manuprāt, arī mums transporta komiteja ir pietiekama loma. Nākamais aspekts - pasažieru tiesības. Varu teikt, ka es neesmu, man, man nav apnikušas pasažieru tiesības. Man ir interesanti runāt par pasažieru tiesībām. Manuprāt, nepietiek pasažieru tiesību Nu, pirmais jautājums, protams, kāpēc vispār bija nepieciešams normatīvais akts par pasažieru tiesībām? Visticamāk, tas bija tieši tādēļ, ka tirgus pats nerūpējas par saviem patērētājiem un ka lieli uzņēmumi izturējas netaisnīgi pret pasažieriem. Tāpēc arī bija nepieciešams likumdošanas akts no mūsu puses. Mūsu mērķis, protams, lai nesanāk, ka pret pasažieriem izturās netaisnīgi tādēļ, ka kādam ir eh, monopola stāvoklis. Nākamais aspekts ir Eiropas vīzija, un mēs šeit redzam, ka ir diezgan atšķirīgs viedoklis šobrīd. Dalība valstis bieži vien slēpjas aiz nacionālām robežām daudzos jautājumos, bet šai jautājumā laikam nesanāk, tāpēc, ka transports ir eh, ļoti daudzpusējs un prasa sadarbību no valstīm. Šeit, manuprāt, Eiropa var piedāvāt papildu pievienoto vērtību, Un šeit ir papildu atbildība ne jau tikai runājot par darbiniekiem un sociālajiem aspektiem, bet arī runājot par tirgus dalībniekiem, par uzņēmumiem, kas strādā šajā tirgu. Tāpēc es varu teikt, ka esmu optimismu pilns, ka mēs varam turpināt darbu kā parlaments un varam sadarboties ar komisiju, uh, vīziju 2050. gadam pārvērst realitātē. Mēs, protams, runāsim par dažādiem starposmiem, starpsoļiem, starpmērķiem. Skaidrs, ka 2050. gads ir tālu uz priekšu, bet es ļoti gribu, lai mēs 2020. gadā, 2030. gadā varētu pārbaudīt, vai ir kaut kas sasniegts, lai tas tiešām būtu solis uz priekšu. Tas, ko es vēlos no mums, ir, lai mēs būtu pozitīvāki, nevis negatīvāki. Groškungs, vai jums ir vēl kāds komentārs? Jā, paldies! Paldies par visiem komentāriem! Negribu, protams, tagad pagarināt mūsu diskusiju, neatkārtošu visu, pavisam īsi runājot, varu teikt, ka mēs šobrīd atrodamies ārkārtīgi svarīgajā laika posmā, un tas jau vairāk kārt ir izskanējis. Pirmkārt, ir tas, ka šobrīd notiek diskusija par to, vai tirgus ir tas svarīgākais faktors un vai viss ir jāatstāj nacionālo valstu rokās. Manuprāt, šeit jau mums diezgan drosmīgi jāpasaka sava atbilde. Mm, jāizvērās, protams, no populistiskiem izteicieniem. Nu, bieži vien jau tā viegli pateikt, ka lai viss tiek risināts dalību valstīs. Kā mēs dzirdējam no delegācijām, Mums ir jārunā šeit gan par ekonomikas aspektiem, gan arī par, par ražotājiem. Ražotājiem mums vienmēr saka, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu standarti, lai mums būtu noteikumi. Viņi saka, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu paļauties uz kaut ko, lai būtu absolūti skārs un ļoti svarīgi izvarīties no sociālā dempinga un pārmērīgiem nodokļiem. Tas tas, ko viņi saka. Atceramies arī to, ka uh, Transporta jomā nacionālā šaura domāšana neder. Mēs Eiropas Savienībā varam piedāvāt jaunu risinājumu. Ja mēs nepiedāvāsim neko jaunu un papildu un labāku, tad, protams, neviens arī negribēs piedalīties. Tātad, ko mums šobrīd piedāvā komisija? Tā ir vīzija, un šī vīzija palīdzēs mūsu iedzīvotājiem un arī ražotājiem, uzņēmējiem. Un to mēs varam, protams, arī konkrētāk izteikt. Tāpēc es uzskatu, ka ja mums ir jāatceras, ka vīzija attiecas 2050. gadu, bet te pašā laikā ir jābūt skaidriem mērķiem uz nākamajiem desmit gadiem. Pēdējais jautājums, par ko es runāšu, ir tas, ka nauda ir pieejama. Un tas ir pretēji tam, ko teica Žaklīna. Es parasti saku, ka politika ir lēmums, kur es tērēšu naudu. Nu, lielākajā daļā valstu nauda ir. Un tad jautājums vienmēr ir, kāda ir politiskā griba, kāds ir politiskais lēmums, kuras investēs šo naudu. Nebūs tā, ka, ja mēs nākotnē, ja mēs uh, nākotnē izvirzīsim prioritāro sarakstu, kur atkal būs 300 punkti, ka viss ir prioritārs. Nē, labāk būtu izvēlēties kādus 15 projektus, un teikt, ka mēs naudu izdosim tikai un vienīgi šiem projektiem, bet, protams, tikai un vienīgi tādā gadījumā, ja dalība valstis arī piedalīsies ar līdzfinansējumu, manuprāt, tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Tāpēc, attiecībā uz finansējumu, manuprāt, jautājums ir politiskā griba. Un vēlreiz jāpasaka, ka ja kāds neinvestē infrastruktūrā, tad nedrīkst, protams, arī bēdāties, ja pēc tam nav atdeves citās ekonomikas sektoros. Ar maniem kolēģiem jāsver šobrīd konstatēt, ka ne visos jautājumos mums ir vienāds viedoklis, taču varējām vienoties par svarīgiem aspektiem un daudzi no mums, protams, prasa to, kā mēs skaidri tagad nospraužam mērķus un daram to saprotamā veidā. Paldies! Tad ir paredzēts tālāk runāt par šo ziņojumu septembrī. 10. 11. oktobrī mēs runāsim par grozījumiem, tālāk transporta komitejā mēs balsosim novembra beigās. Lūk, tāds ir darba grafiks Groša kungs ziņojumam. Ceru, ka tas jums ir pieņemams. Labi, paldies. Tālāk nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir ļoti strīdīgais jautājums par vienoto dzelzceļa telpu. Šeit ir paredzēts arī izskatīt grozījumus. Arī Kjānī kundze ir eh, referente. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Sì, grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto... Paldies, priekšsādātāji. Vai tie, kas grib runāt, nevarētu saulaicīgi signalizēt, tad es attiecīgi saplānošu laiku un tad sadalīsim visu to. Lūdzu, saulaicīgi Lūdzu, referents kundze. Es gribēju vispirms pateikties ēnu referentiem. Mums ir bijis vesela virkne sanāksmju. Mēs joprojām turpinām runāt ar ēnu referentiem, un es gribētu pateikties arī transporta komitejas locekļiem eh, par to, ka palīdzējāt man rakstīt šo priekšlikumu 597 grozījumi šobrīd man ir uzskaitīti. Un es droši vien centīšos sadalīt pa tematiskām grupām. Tad vispirms ir par regulātoru, tālāk par atdalīšanu, infrastruktūra no pakalpojumu operatoriem. Tā tad Tad ir galvenie pakalpojumi un tirgus uh, operācijas. Tad, tad es uh, tādās trijās kategorijās esmu sadalījis. Vispirms runājot par regulātoru. Tur ir vesela rinda grozījuma par 55. pantu, par to, kā tiks organizēts regulators. Es atbalstu šos grozījumus, jo es uzskatu, ka šie grozījumi palīdzēs mums uz uzlabot regulātora organizatorisko kapacitāti, kā arī palīdzēs nodrošināt to, ka e, runātāji nedaudz pārtrauc savu tekstu. Tas, lai nodrošinātu, ka regulators ir nodrošināts ar pietiekami daudz personāla, lai varētu sakārtot visus organizatoriskos jautājumus. Tad ir vairāk grozījumi arī no Baha kunga citas starpā, kur ir pasvītrota caurskatamība, neatkarīgums eh, tiem, kas darbojas tieši regulātora struktūrās. Kā jau es teicu, tur ir pat vairāki grozījumi, kas attiecās uz regulātoru darbu koordināciju. Vairāk grozījumi ir ienākušies arī no nacionāliem parlamentiem. jo tad, tad 56. 56. A grozījums. Tie ir grozījumi attiecībā uz termiņu, līdz kuram regulātoram būtu jāpieņem lēmums. Un ir vairākas indikācijas, kā noteikt šos termiņus. Divas nedēļas zaļā grupa piedāvā visu skaitīt darba dienās Un tad vēl ir problemātiski jautājumi, kas ir saistīti ar pārsūdzēšanu vai apelācijām. 20 dienas šo iesniegumu termiņš ir saistībā ar Eiropas komisijas, bet šeit ir pretrunīgi grozījumi, piemēram, Bakungs vēlas anulēt regulātora spēju rīkoties neatkarīgi noteiktās situācijas. Te ir vesela rinda tādu problemātisku jautājumu, kas attiecas uz regulātoru. Arī jautājums par sodiem, par sankcijām ir tāds pretrunīgs un par to ir atsaucis vairākos grozīmos. Vēl dažos grozījumos tiek noliekta regulātora loma, pieņemot pavisam neatkarīgus lēmumus. Un tad arī pārvadāšanas eh, pakalpojumu operatori arī netiek pilnīgi atsevišķi nodalīti no infrastruktūras pārvaldītāji. Tad es iesaku sakarā regulātoriem veidot tādu kā tīklu. Tad vēl ir grozījums 628 vēl Kozes kunga grozījums un Kuna kunga grozījums, kas grib, lai šo lietu regulē DG Move un nevis DG konkurēt eh, spējas ģenerāldirektorāts. Tad eh, vēl ir veselīgi godījumi attiecībā uz piedāvāto regulātoru tīklu. Šim tīklam ir jābūt spējīgam arī paust savu viedokli arī tirsniecisko sakaru kontekstā starp vairākam dalībvalstīm. E, šeit vēl ir grozījumi, kur tiek atbalstīta komisijas loma. Kopumā jāsaka, ir grozījumi, kurus varētu atbalstīt, e, kas stiprina manu ideju par Eiropas līmeņa regulātoru. Un par to teksts ir arī oriģinālā Bet tad vēl ir citi grozījumi, kas pasvītro regulātoru lomu tieši starptautiskā plāksnē, starptautiskos tādos savienojumos. Un vēl ir grozījumi, kas pilnībā noliedz regulātora funkcionalitāti. Un tieši regulātoram nevajadzētu būt iesaistītam infrastruktūras eh, pārvaldītāju sanāksmēs, un ir vēl arī citi grozījumi par nacionāliem regulātoriem un par komisijas lomu visā šajā sadarbībā. Es mēģināšu izstrādāt tekstu, kas stiprinās regulātoru lomu, kur arī tiks atbalstīta šī regulātoru tīkla ideja, kā arī lielāka sadarbība ar komisiju. Vēl nākamais jautājums, nākamais bloks ir infrastruktūras pārvaldība un pārvaldnieka neatkarība. Šeit man vajadzēja piekāpties, lai nonāktu pie kaut kāda konsensa. Es gribētu, lai transporta komiteja atbalstītu šo projektu. Mums ir arī grozījumi, kas ir mainījuši sākotnējo tekstu. Daži ir mani grozījumi, citi grozījumi nākuši no citiem atbalstīs to kūna kungs ir Mūsu nolūks ir nodrošināt lielāku pārskatamību un lielāku neatkarīgumu. Tas viss ir par infrastruktūras pārvaldītāju. Ja būs šāda neatkarība, tad šī sistēma darbosies arī atbildīgāk un arī šī atbildība saskaņosies labāk ar holdinga tipa formu infrastruktūras pārvaldītājiem, kas eksistē dažās eh, dalībvalstīs. Tad šai ziņā ir vēl divas eh, grozījuma apakšgrupas. No vienas puses ir atbalsta dalīšanai un nošķiršanai, un tad ir otra grozījuma grupa, kas neatbalsta infrastruktūras un pakalpojumu nošķiršanu pārvaldītāju un pakalpojumu. ir kāds grozījums, kas saka, ka, ja būs šāda nodrošināšana, tad būs grūtības ar finansējumu nodošanu, tad gan Čano kungs arī savā grozījumā eh, raksta par to, ka pārvaldītājam arī būtu noteiktās funkcijās jārespektē kaut kādas neatkarības noteikums un ir arī atsauce uz pārvaldītāju nosūtīšanu vai transferu uz triju gadu periodu. Tad ir vēl kādi grozījumi, kas ir pavisam savādāki, kur ir pavisam cita doma par pārvaldības un pakalpojumu nošķiešanu. Šeit no Vilca kunga ir grozījums. Te ir saikne ar publisko pakalpojumu pienāk, sniegšanas pienākumu. Uh, Tad ir vēl kāds grozījums par investīcijām. Un tad vēl ir grozīmi, kas ir saistīti ar 8. 9. pantu, tad ar finansējumu jautājumu. Es varētu atbalstīt tos grozījumus, ko piedāvājas Zīles kungs un Groša kungs. Un Tur ir pasvītrota nepieciešamība dalībvalstīm e, sakārtot veidu, kā infrastruktūra tiek pārvaldīta tā, lai varētu veikt investīcijas. Šeit grozījumā ir doma par kontaktu stiprināšanu ar reģionālām iestādēm. Citi grozījumi atkal negrib strādāt ar šo nesaistošo lēmumu attiecībā uz biznesa plānu. Tad, kā jau es teicu, ir vesela rinda grozījumi, kas attiecās uz tirgus atvēršanu. Šie ir grozījumi, ko ierosinājuši dažādi deputāti. Man nav nekāds pretenzijas pret tirgus atvēršanu vai liberalizāciju. Principā es atbalstītu to viedokli, kas dominēja komiteja mums jāskatās, kur šajā pārskatā, šajā rīkastā mēs liksim šo tekstu, kurā vietā mēs varētu rakstīt par tirgus atvēršanu. Šeit ir vesela virkne grozīmu Tremosas, Kungs, Fidanza, Kančans. Šie grozījumi ir fokusēti uz transporta tirgus atvēršanu. Un tad vēl ir grozījums no Fidanzas un Kančana kunga kur arī tiek izteikts aicinājums atvērt tirgu, lai varētu nodrošināt apusējības klauzulas darbību. Es zinu, ka grozījumi ir ļoti daudz. Es zinu, ka pa publisko pakalpojumu līgumiem ir jāpiešķir kaut kāda atkāpta, kur, kur tas ir nepieciešams. Tālāk būtiskie pakalpojumi 13. pants. Šeit es gribētu nosaukt svarīgākos grozījumus saistībā ar 13. pantu. Vispār 13. ir ļoti daudz, kas iesniegts, tīpaši par pirmo daļu. Tur ir atsauce uz pakal, apkalpojušām iekārtām. ir grozīmos lūk svītrot to daļu, kur ir runāts par to, ka operators ar dominējošo pozīciju būtu jānošķir no tiem, kas piedara un piedāvā, kam piedara un piedāvā, kas piedāvā pakalpojums uz apkalpes iekārtām. Šeit ir daži grozījumi, kas ir kategoriskāki, citi nav tik kategoriski. Ir Tremozes kunga grozījums par ceturto apakšpunktu. Viņš grib, lai regulators uh, būtu spējīgs piedāvāt alternatīvas risinājumus, tur, kur nav iespējams reaģēt uz visiem pieprasījumiem. Tad vēl no zaļo grupas ir lūgums svītrot, uh, atcelt uz regulātoru lomu konflikta risināšanas gadījumā. Kā jau es teicu, par šo te tēmu ir ļoti daudz grozījumu, bet vēl ir atsevišķi tādi grozījumi, kurus es neesmu sagribējis tajās trijās grupās. Bet šie grozījumi arī ir svarīgi, tad komisijas kompetences uzraudzība 15. pants arī šeit ir grozījums kas fokusējas uz konsultēšanās procesa paplašināšanu, iesaistot ar lietotāju organizācijas arotbiedrības, dažādas valstu parlamentus, tad ir grozījumi par sociālām tiesībām un tā tālāk. Ir vesela rinda par 29. līdz 37. tad par izmaksām un maksām. Šeit atkal ir grozījumi, kur ir lūgts kaut ko svītrot regulātoru uzraudzības atsauces svītrošana. 501, 504 grozījumi. Tad ir tāda grozījuma, kas grib vājināt uh, monitor, monitoringu funkciju regulātoram citu tieši otrādi, lai stiprinātu. Uh, tad zaļo grupa grib izdarīt atsauci uz trokšņa rādītājiem kā obligātu parametru kas būtu jāsaist ar maksa, bet eh, ir citi grozījumi, kas grib, lai šīm izmaksu faktoram būtu neitrāla ietekme. Tad vēl ir grozījumi par to, kas šo izmaksu parametru grib saistīt ar citiem transporta veidiem, piemēram, transports pa ceļiem, kravas pārvadājumu. Tad ir dažādi grozījumi saistībā ar eh, sistēmu uzlabošanu, ar ETCS sistēmu, piemēram. Un vēl ir grozījumi par eh, vienoto tirgu, ka šeit vajadzētu vairāk atbalstīt vienotā tirgus ideju. Vēl, kas ir svarīgi, pirmajā pielikumā ir infrastruktūras definīcija, tur arī vesela rinda ar grozījumiem. Tad ir vesela rinda grozījumi par delģētajiem aktiem. Un pats pēdējais. Mums nevajadzētu censties debatēt par to, kur ir delģētais, kur ir otrs akts. Mums vajadzētu teikt jā vai nē kategorijās. Varētu mēs identificēt, kāds satur mēs varētu iet ietvert pantos, kur ir skaidra situācija, kur jāpiemēro deleģētais akts un nevis īstenošanas akts. Mums vajadzētu censties izvairīties no pretrunu izraisīšanas saistībā ar deleģēto aktu izmantošanu. Protams, mēs centīsimies panākt konsensu visos jautājumos ar referentiem. Mums bija paredzēts balsot jūlijā, bet tagad tas ir pavirzīts tālāk, tāpēc es turpināšu tikties ar ēnu referentiem, strādāt pie šī teksta Protams, man labāk būtu gribējies, ja tas teksts, tā balsošana nebūtu atlikt uz vēlāku laiku. Mēs būtu varējuši nosūtīt ļoti svarīgu signālu eh, dzelzceļu tīklam. Un tas ir saistīts arī ar balto grāmatu, kuru mēs apspriedām īsu brīdi atpakaļ. Mēs būtu sūtījuši lielisku signālu arī komisijai, bet tagad eh, lietas ir pavirzījušās tālāk. Tas nozīmē, ka es eh, turpināšu strādāt ar grozījumiem visu vasaru un tad tiksimies pēc vasaras. Paldies! Gribētu sniegt informāciju visiem, ka mēs tālāk varēsim runāt par šo jautājumu augustā. Es ļoti ceru, ka jūs tad varēsiet runāt vairāk par kompromisa grozījumiem, nevis par katru atsevišķu, bet par kompromisu formātu. 30. 31. augusts varētu būt potenciālais datums, tur mēs varētu runāt par kompromisiem, un kā jūs pareizi teicāt, balsosim oktobri, droši vien plenārsēde novembri. Mums ir jāizmanto šis laiks, šī jautājuma tālāku atvirzīšanu, cenšoties atrast kaut kādu vienošanos. Mums bija milzīgs saraksts es gribētu dot tev sešas minūtes ēnu referentiem, visiem pāriem pa četrām minūtēm. Un nu, pirmais ēnu referents ir Kūna kungs. Sešas minūtes ir ēnu referentiem un četras minūtes pāriem komitejas deputātiem. Tāpēc, ka man ir ļoti milzīgs saraksts, ir 40, 50. Bet... Runātāja Konkungs. Paldies mūsu referentē, ka viņi sagatavoja šo ziņojumu ja mēs runājam par 736 grozījumiem, ir ļoti grūti izkristalizēt kaut kādas prioritātes. Bet jāsaka sekojošais, nu, protams, mums nav pārāk daudz laika, un tas, ko komisija e, nepadarīja deviņu gadu garumā, tagad mums ir e, jāpaveic e, saskaņā ar pātrināto procedūru. Nē, mums ir jārada labi kompromisi un jānosprauž galvenās prioritātes. Viena no prioritātēm, par kuru esam vienas prātis, ir tāda, ka katrā dalība valstī ir jābūt regulātoram, kas būtu līdzīgs citās dalību valstīs esošajiem regulātoriem, kam būtu pietiekam daudz finansējumu, pietiekam daudz darbinieku un kas būtu neatkarīgs. Protams, regulātoram ir jābūt kompetentam visos jautājumos, kas saistīti ar konkurētspēju. Ja mēs runājam par piekļuvi transporta tīklam, īstenībā tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Daudzos grozījumos tas jau bija atspoguļots. Un Uh, analīze pārbaudas ir jāveic katru mēnesi, lai būtu salīdzināmi dati. Un ja mēs runājam, piemēram, par trašu izmaksām, par uh, dzelzceļa izmantošanas kompensācijām un elektroenerģiju, kā arī dzelzceļā izmantoto elektrību, tas viss ir jāanalizē un ir jābūt regulātoram, kas veic visas aplēses un ir neatkarīgs. Šāda regulējošā iestāde varētu piekļūt Eh, visai informācijai, kas ir nepieciešama, lai labāk pārvaldītu transporta infrastruktūru. Tālāk runājot par infrastruktūras operatoriem, pie tā vēl atgriezīšos. Tālāk finansējums un veicamie pasākumi, dalībvalstu dzelzceļi, komisija piedāvāja piecu gadu laiku, septiņus gadus piedāvā mūsu referente. Domāju, ka tā būs pietiekam laba sistēma un um, runājot par finansējumu septiņu gadu garumā, tas šķiet piemērotāk. Uh, Ja mēs runājam par valsts līdzekļiem, ir jāparūpējas, lai valstis no savu budžetu tos piedāvātu, lai infrastruktūra patiešām būtu um, efektīva un lai būtu iespējams veidot interoperabilitāti, lai vairs nebūtu nekādu barjeru. Es tūlīt runāšu arī par pakalpojumiem jo tā ir panākuma atslēga. Kā mēs varam veicināt pārobežu mobilitāti, piemēram, ja cilvēks no rīta iesēžas ātrvilcienā no Berlīnas vai no Vāršavas, brauc ar Berlīnu uz Parīzi, bet ja viņam nav iespējas izmantot tehniskas kapacitātes, piemēram, uzreiz pārsēsties no Intercity, kas brauc no Berlīnas un ielikt vilcienā uz Parīzi, tā tad ir jābūt šādai interoperabilitātei stabilitātei un uh, labākām biļetēm. Mums ir nepieciešami skaidri priekšlikumi un uh, ir jāvienojas par kompromisu, lai tas beidzot virzītos uz priekšu. Tālāk par infrastruktūru operatoriem. Esmu ļoti pateicīgs uh, mūsu referentei, ka sesto un septīto punktu, ko viņa sākotnēji svītroja, viņa ir uzņēmusi uh, atkal ievietojas tekstā. Uh, runājot par integrētiem transporta modeļiem un paralēli ir pievērsusies arī konkurētspējas problemātikai. Un, protams, nedrīkst iznīcināt tādas modeļas, kas jau ir e, aprobēti. No tautas partijas grupas Mēs nevēlamies visu tagad formulēt pilnīgos sīkumos, eh, iznīcinot to modeli, kas jau ir aprobēts. To es eh, esmu norādījis arī savos gar, eh, grozījumos. Ir nepieciešama tāda sarkanā līnija, no kuras nevaram atkā, atkāpties, un ir jāatsakās no iesīkstējušām metodēm. Es gribēju uzdot vienu jautājumu komisijas pārstāvēju vai tiešām ir paredzēta 2012. gadā piedāvāt priekšlikumu par atsaisti. Jā, nu, tas eh, komisijai ļautu uh, atrasties visai izdevīgā situācijā. Tagad ir 22 pārkāpuma procedūras un EKT vēl nav teikusi galīgo spriedumu šajās lietās. Līdz ar to mums ir jāsaprot, kāda būs mūsu pozīcija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, pie kā mums noteikti nākotnē būs jāatgriežas. Es nevēlos, lai parlaments tagad uh, tiktu iegrūsts lamatās un meklētu savu ceļu pilnīgā miglā, pieņemot lēmumu par infrastruktūras eh, menedžeri, operātoru, nu, uh, kas īstenībā operēs ar simtiem miljārdiem eiro, runājot par apgaismojumu, par uh, signalizācijām, par sliedēm. Tas viss ir jāizbūvē, tas viss ir jāpadziļina. Un pēc tam uh, šis orgāns pieņems lēmumus, uh, kas būs jāievieš komisijai kopīgi ar dalību valstīm. Tieši tādēļ padomēji tuvākajā laikā ir skaidri jāizkristalizē sava pozīcija. Mēs neesam saņēmuši pārāk daudz informācijas no komisijas. Es uzskatu, ka tas ir mūsu kopīgais darbības lauciņš un e, jau degu nepacietībā gaidot jaunus e, kompromisus un labu sadarbību. Paldies, Tremozes kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Labvakar visapkārt. Sākumā vēlējos uzteikt to uh, faktu, ka mēs uh, balsojumu esam paredzējuši tikai oktobrī, līdz ar to mums būs vairāk laika rūpīgi iepazīties ar visiem grozījumiem. Un varēsim iepazīties ar īstenošanas. Is the, in this recast, is the openness of the market mums ir jāiepazīst arī ar Britu uh, piedāvāto īstenošanas ziņojumu. Jārunā arī par regulātoro iestādi. Es augstu vērtēju to, ka kolēģi runāja par efektīvu, spēcīgu, neatkarīgu regulātoro iestādi, kam būtu pietiekam daudz finansējumu un darbinieku. Tagad daži komentāri par regulātoriem dalību valstīs. Savās grozījumos pieprasu pilnīgi neatkarīga regulātora ieviešana dalību valstīs, kam būtu pietiekam daudz resursu un darbinieku. 586. grozījumā, tas ir mans grozījums, es saku, ka darbinieku daudzumam jābūt proporcionālam tirgus vajadzībām. Tāpat regulātoram ir jāpieņem lēmumi eh, pēc paša iniciatīvas, ja ir bijuši kādi strīdi un sūdzības, un ir jāvēro uzmanīgi tirgus attīstība. Tāpat es pieprasu, lai eh, šāds eh, veidojums vai šāda struktūra tiktu iekļaut arī komisijas paspārnē. Tāpat Vēlējos uh, atgriezties pie 591. grozījuma kopīgi ar tik, tikau kundzi mēs pārstāvam uh, tādus reģionus, kur ir ļoti cieši saikni starp likumdošanas un fiskālo varu. Tādēļ mēs uh, šeit mainījām tekstu, runājot par kompetento iestādi. Ja mēs runājam par regulātoriem, tas ir 601. grozījums. Uh, Es teicu, ka regulātoriem lēmums ir jāpieņem divu nedēļu laikā, bet Krāmera kungs runā par 20 darba dienām. Nu, tas ir realistiskāks priekšlikums, tādēļ varu piekrist viņam šajā kontekstā. 421. grozījums. Es piedāvāju lai regulators izstrādātu alternatīvas risinājumus kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm. Tāpat 619. grozījumā piedāvāju, eh, lai regulators vismaz reizi gadā regulāri konsultētos ar pasažīriem, gan ar lidmašīnu, gan uh, vilcienu pasažīriem, tādā veidā saglabājot šo saikni ar reālajiem klientiem. Runājot par Eiropas komisijas lomas spēcināšanu. 617. grozījumā runāju par iespēju griezties komisijā, ja ir kādi pārobežu konflikti vai strīdi. 625. grozījumā piedāvāja, lai dalību valstu regulātori apmainītos ar informāciju par savu darbu un informētu citu citu gan par paraugu praksi, gan par eh, lēmumu pieņemšanas procedūrām. Ir jābūt labākai informācijas apmaiņai starp regulātoriem. Ja mēs runājam par Eiropas līmeņa regulātoru, piedāvāju 2012. gada beigās uh, komisijai izstrādāt likumdošanas priekšlikumu. Es zinu, ka kolēģi Rikēkungs un Groša kungs piedāvā piecu gadu laika posmu, bet mēs runājam par pārskatīšanu un regulātoram ir jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk. Tātad mēs nevaram pārāk uh, eh, vilkt gumiju. Tālāk runājot par eh, debatēm. Ir jābūt eh, skaidram kontu nodalījumam starp uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītāju. Tāpat eh, tas valsts finansējums, kas tiek piešķirts konkrēta aktivitāšu veikšanai, ir jāveido elastīgāks, lai nepieciešamības gadījumā to varētu novirzīt citam lauciņam tālāk. Uh, 464 un 465. Šeit ir tā sarkanā līnija, kur nevēlos pārkāpt. Protams, nevajadzētu iedragāt vai eh, pavisam iznīcināt tās sistēmas, kas jau ir aprobētas un ir pierādījušas savu efektivitāti un ir atmaksājušās gadu gaitā. Protams, ir labāk jāiepazīsts ar pašreizējiem struktūrāliem modeļiem, piedāvājot uzlabojumus, kur tas ir iespējams. Bet man būs grūti atbalstīt uh, tos grozījumus, kas pieprasīs pilnībā nodalīt uh, infrastruktūras pārvaldītāju lomu no regulatorajām iestādēm. Pievēršoties tirgu, mēs atbalstu domu, ka ir jāatver tirgi pasažīriem, bet nevajadzētu šeit iekļaut valsts uh, pakalpojumu sniegšanas saistības. Uh, 648. grozījumā es runāju par to, ka ir jāpiedāvā administratīvu risinājumu un administratīvu struktūras 12 mēnešus pēc tam, kad direktīva būs uh, eh, spārusies spēkā. Dažas valsts pieprasīja 5 gadus, piemēram, arī mana dzimtene Spānija, savukārt padomu runāja par 18 mēnešiem. Tas ir nepieņemami. Atbalstu arī korelāciju tabulu ieviešanu un ceru, ka tās netiks izņemtas no šī pārskatījuma. Zīles kungs, lūdzu. <coughs> <coughs> Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu novēlēt ziņotājai, uh, ne, ne, ņemot vērā to, ka uh, balsojums komiteja ir atlikts, tomēr nenolaist rokas un turpināt darbu ar, ar, ar Jānu ziņotājiem šajās tuvākajās divās nedēļās līdz vasaras pārtraukumam un iet uz priekšu. Vēl jau vairāk, ka mēs redzam, ka arī padomes um, tā ģenerālā pieeja ir uh, acīm redzams <clears throat> solis atpakaļam no, no tā, ko mēs vairums no šeit klātesošiem parlamentā gribētu redzēt. Līdz ar to es domāju, mums jābūt pietiekami atbildīgiem šai laikā un um, jāatrod labāko risinājumu kompromisu veidā mums šeit komitejā un pēc tam cerams plenārsēdē. Tāpēc man arī šodien teiktais varbūt ir savādāks nekā, ja nebūtu šī jautājuma atlikšana paredzēta. Es runāšu mazliet, uh, mazliet uh, nekonkrētāk šajā gadījumā. Uh, Es gribētu teikt, ka <clears throat> es domāju, ka arī eh, neapšaubām var atbalstīt eh, arī no mūsu grupas viedokļa regulātoru nostiprināšanu, nacionālo regulātoru nostiprināšanu un viņu savstarpējo kooperāciju. Nu, tas, laikam, virziens ir vairums runātāju virzienā arī atbalstīts, tā kā es domāju, ka šajā gadījumā jūs šo kompromisu droši vien panāksiet. Kas attiecas uz, uz šiem būtiskajiem servisu jaudām vai pakalpojumu vietām, kur var saņemt dzelzceļu uzņēmumi, uh, tad šeit man nāk atmiņā, mm, ka šo uzņēmumu pilnīgi atdalīšana no šīm lielām dzelzceļa kompānijām tajās vietās, kur ir eh, šī būtiskais servisa piedāvājuma iespējamība tikai limitētās teritorijās, tad man nāk prātā aviācijas piemērs, kur, eh, teiksim, Lufthansa servisa uzņēmums Hamburgā sniedz pakalpojums vis, visādām aviokompānijām. kompānijām. Un šai gadījumā tas, tas ir iespējams, un tur netiek apkalpots tikai Lufthansa lidmašīnas, un arī viņas netiek diskriminētas citu avio kompāniju servisā šīs attiecīgās lidmašīnas. Tā kā es domāju, mums nu vajadzētu atrast arī šādu pieeju attiecībā uz šo jautājumu, kas, teiksim, dzelzceļa, Eiropas dzelzceļa asociācija ir ārkārtīgi būtisks. Par eh, dažām mazāk svarīgām lietām, <clears throat> kas varbūt neskar daudzas valstis, bet Um, manu iemīļoto Baltijas teritoriju ar dažādu sliežu platumu, tad visi tie priekšlikumi, kas saistās ar, ar artikulu 31 un 32 par maksājumu noteikšanu dzelzceļa infrastruktūras lietošanas pieejamībai un arī par šiem markupiem, par augstajiem slieksniem, tad es aicinātu izvēlēties un atrast labu kompromisu ar starp uh, manis vai Balčītis uh, iesniegtajiem priekšlikumiem, uh, kur ir virzīta uz to, ka šajos tirgos, kurā lielākā daļa ir kravas pārvadājumi, kas ir nepārprotami saistīti starp ostām Eiropas Savienības eh, dalību valstu ostās un Krievijas vai citu eh, NVS valstu, um, teiksim, kravu piegādātājiem, eh, tad um, šī konkurence ir stipri savādāk, līdz ar to mēs gribētu <clears throat> šos markups limitēt uz diviem kritērijiem, teiksim, ņemt, cik daudz varētu tirgus dēļ paņemt par šiem infrastruktūras pakalpojumiem, bet ne mazāk kā tiešās uh, izmaksas attiecīgai infrastruktūrai. Tātad, lai, eh, lai varētu normālā veidā konkurēt un būt līdzvērtīgi pret eh, nevisai godīgo konkurenci no to valstu, trešo valstu dzelzceļa puses. Tāpat mazāks jautājums par eh, garantijām, jo apdrošināšanas prasība ir pareiza, bet dažās nevisai lielās valstīs, kurā tomēr tirgus ir atvērts un ir mazākās dzelzceļa kompānijas, kas iekaro tirgu no, no, no, no monopoliem bijušajiem, uh, tad viņu jautājumā arī šīs uh, apdrošināšanas maksas varētu saistīties ar Komercbanku garantijām līdz kaut kādam konkrētam līmenim, par ko es arī esmu iesniedzis priekšlikums 212 484. Un visbeidzot, man uh, būtu ieteikums, uh, kā vest tālākās kompromisas sarunas. Es, es ne, varbūt es arī kļūdos, un jums ir sava stratēģija un taktika, bet man šķiet, ka mums vajadzētu mēģināt uh, sasniegt kompromisu tajos jautājumos, kuru jūs redzat, kad mēs varam sasniegt, un varbūt tie nav paši svarīgākie, un atstāt uh, visbūtiskākos jautājumus uz beigām, nevis mēģināt viņus uh, kompromisot, uh, teiksim, uh, atrodot kompromisu par mazāk svarīgiem ar kādu no uh, deputātiem vai no kādām grupām. Jo gal galā mēs droši vien neizbeigsim par tādiem jautājumiem kā unbundling jautājumu vienā vai otrā versijā balsojumu gan šeit komitejā, gan arī plenāršēdē. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kamras kungs, lūdzu. Paldies, vēlējos pateikties referentei par sagatavoto ziņojumu. Bet īsnībā, nu, esmu šajā laikā parlamentā jau piedzīvojis labāku sadarbības garu, un tad kompromiss tika atsūtīts riktīvai rakstiski, un arī referenti nebija pārāk dedzīgi uz kompromisiem. Uh, Un debatēs mēs varbūt esam šeit eh, kaut ko nepareizi formulējuši. Tātad mēs runājam pirmām kārtām par regulātoru, caurskatāmību un eh, visiem pakalpojumiem ir jābūt eh, pieejamiem tikai jebkuram. Un par šo nodalīšanas un bundlingu jautājumu mēs runājam tikai fragmentāri. Bet par ko tad mēs te īsti runājam? Tad, kad mēs vienojāmies par šo projektu mēs teicām, ka dzelzceļam ir jābūt pieejamam pilnīgi jebkuram cilvēkam, un tā tad kopš 2001, eh, 2007. Eh, gada tā tas ir noticis. Mēs esam dzirdējuši arī citus atzinumus. Viss tik labi nenorisinās, bet tagad tiek izdarīts spiediens. Komisija gulēja deviņus gadus kā tāda erkšrozīta, un tagad sāk uz mums izdarīt spiedienu. Kāpēc? Nu, skaidrs, ka tas ir saistīts ar pārkāpumu procedūru, jo tagad ir iesaistījusies arī EKT. Iespējams, komisija ir nobijusies, ka EKT spriedums nenāks par labu viņiem, un tādēļ viņiem tagad pēdējā brīdī ir eh, jāizdara spiediens, lai tiesneši beidzot eh, nāk klajā ar spriedumu. Nu, tas nav mūsu uzdevums. Tiešām tā, tā nav jo Eiropas kopienu tiesa pieņems spriedumu saskaņā ar 2001. gada likumu. Vai nu mēs te runājam par spāņu, vācu vai franču modeli, kas e, vai nu atbilst 2001. gada likumiem vai nē, nu es par to tagad nevaru spriest, es taču neesmu jurists, neesmu arī tiesnesis, EKT ir jāpieņem spriedums un Komisija teica, pēc sprieduma, ņemot vērā tiesas spriedumu, mēs centīsimies beidzot izveidot šo atklāto, atvērto dzelzceļa tirgu. Nu, tas ir kompromisa gars, bet tā sauktais kompromiss, eh, kas ieraudzīja dienas gaismu, bija 2006. gada komisijas paziņojums. Nu, labi, tas bija labāks un asāks nekā 2001. gada paziņojums, bet eh, tik un tā tik pieļauts kļūdas, ir uzsākt pārkāpumu procedūru tagad. Man rodas jautājums, ja komisija ir pieļāvusi tik daudz kļūdu, kādēļ viņa to arī skaidri neatzina savā ziņojumā? Jo komisija ir vienīgā institūcija, kam ir iniciatīvas tiesības. Ne padomē, ne parlamentam to nav. To, tās ir tikai komisijai. Un tad viņi nerunā ne, neko par unbundling. Nu, vispār tas nav pieņemami. Un es skatos, ka komisijā te ir divas nometnes, kas cīnās. Vienas nometne saka, jā, eh, nu, tas mums nešķiet interesanti. Otra saka, šis nodalīšanas jautājums ir izšķirīgi svarīgs. Un tad, protams, ja ir divas nometnes, tās cīnās savā starpā, tur rīvējās un nekas nenotiek. Lietas nevirzās uz priekšu. Bet tagad komisija izdarot uz mums spiedienu, mēģina atkal nomazgāt savu reputāciju un vēlas, lai tomēr tiesas spriedums būtu tai labvēlīgs. Es esmu uh, priecīgs, ka ir neatkarīgas tiesas, jo savādāk patiešām nezinu, pie kā mēs te nonāktu. Tātad diskusijās mēs runājām par unbundling, bet šī nodalīšana jau pastāv, un tā pastāv, piemēram, arī Spānijā, bet Spānijā ir arī tāda visai noslēgta sistēma. Es, piemēram, esmu braucis no Francijas uz Spāniju pāri robežai, bet nu, tā ir tikai viena vai tikai dažas eh, dzelzceļa līnijas. Pārsvarā nav tādu labu savienojumu starp abām valstīm, jo Spānijas tirgus ir visai slēgts. Mums ir jāparūpējas par uh, tirgus attaisīšanu, par kompromisa rašanu. Mēs vēlamies īstenībā būt daudz ambiciozāk. Es gan vēlējos, lai jautājums tiktu apspriests vēlāk, tātad, lai mēs balsotu tikai oktobrī. Tas ir pats svarīgākais. Mums lēmums ir jāpieņem pēc iespējas naskāk, mums ir jāizskauž visas vājās vietas. Mēs esam pret komisijas priekšlikumu principiāli. Un kas notiek Vācijā? Piemēram, Vācijā visam ir jānotiek 14 dienu laikā, Itālijā 2 mēnešu laikā, bet ja mēs radīsim pietiekam labu uh, likumdošanu, tad, uh, tad daudz ko varēs atrisināt. Un ja nebūs pareizo priekšnosacījumu, tad tur vispār viss noies greizi. Un, piemēram, no Francijas uh, pat pēc diviem gadiem jūs nesaņemsiet atbildi. Uh, Tādēļ ir jābūt spēcīgam, neatkarīgam, pietiekami resursu bagātam regulātoram. Tas ir priekšnosacījums, no kura nevaram atteikties. Protams, mēs gribam arī caurskatāmību. Kūnes kungs par to jau runāja un neatkarīgi no iesniegtiem grozījumiem. Mums ir jāparūpēs par caurskatāmību un piekļuvi dažādiem pakalpojumiem. Un lai arī pakalpojumu piedāvātāji varētu ienākt tirgu, jo mm, tiek uh, radīta virkne jaunu uzņēmumu un tiem arī ir jānodrošina piekļuvu. Mēs neteicām, ka regulators būtu jāvājina, bet ja ir, piemēram, konflikts, uh, un Vācijas dzelzceļš, piemēram, Deutsche Bahn pasaka mums kaut kas nepatīk, vai mēs vēlamies tur izmantot darbnīcu citā valstī un tur nav vietas, tad regulātors var pateikt, nē, jums ir vieta, šajā darbnīcā vilcienu var salabot, un tad tas tā ir jādara. Un, eh, piemēram, valsts nevar aizbildināties tikai ar kaut kādiem muļķīgiem aizbildinājumiem, uh, Eh, ja regulators tajā pašā laikā skaidru skatu redz, ka valsts vēlas varbūt nepietiekumu likumdošanu izspēlēt savās interesēs. Protams, mums ir jāizdara arī eh, sprie, spiediens, un eh, tas ir jāizdara neatkarīgi no tā sprieduma, ko piedāvās Eiropas kopiena tiesa. Mums ir jāizstāv savu taisnību. Paldies, un tagad Vīlsas kundze, paldies. Es vēlējos runāt par četriem punktiem, kas man šķiet īpaši nozīmīgi. Pirmām kārtām 206. grozījums par pakalpojumu sniedzējiem. Es piedāvāju uh, svītrot 22. apsvērumu, proti pakalpojumi ir viens no priekšnosacījumiem nevainojamai transporta plūsmai, bet uh, tieši tādēļ pas, uh, pakalpojums nedrīkst atdalīt no uh, dzelzceļa pakalpojumiem kopumā ja, piemēram, konkrēti pakalpojumi e, tiktu izņemti no šī aptvēruma, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt dzelzceļa transporta infrastruktūru. Protams, ir jārunā arī par pilsoņu interesēm un par optimālu pakalpojumu piedāvāšanu, bet ņemot vērā to cilvēku likteni, kas ir nodarbināti dzelzceļa jomā, uh, ir jādomā arī par labāku infrastruktūru. Vācijas dzelzceļa arotbiedrības priekšsēdētājs Eiropas parlamenta transporta komitejas locekļiem uzrakstīja vēstuli, kurā viņš raksta, ka šim unbundling būtu neparedzams sekas gan pašam uzņēmumam Deutsche Bahn, gan pasažieriem, gan arī uh, tas atstāt nopietnas sekas uz uh, videi draudzīgu transportu izbūvi. Uh, Protams, ir jāsaprot, ka e, neviens e, nevarēs nākotnē izvairīties no dzelzceļa izmantošanas, jo tas ir vidē visdraudzīgākais transporta veids. Vācijas Federālajā republikā dzelzceļam tiek piešķirta ļoti liela uzmanība, jo e, tā ir neatdalām integrētas transporta politikas sastāvdaļa. Runājot par 701. grozījumu un 7. pielikumu Mēs vēlamies formulēt komisijas eh, formulējumu par streikiem. Protams, eh, tiesības streikot ir cilvēku pamattiesības. Uh, Un mēs nedrīkstam šīs pamatiesības ierobežot, runājot par kaut kādu minimālo pakalpojumu sniegšanu streika gadījumā. EKT Eiropas cilvēktiesību konvencijā 11. pantā runā par to, eh, kādā veidā eh, ir iespējams īstenot streikus un kādas ir eh, darbiniekiem pienākošās tiesības. Uh, Streika tiesības ir atrunāts arī vairāku dalību valstu konstitūcijās kā normāls cilvēktiesības. Eiropas komisijai šeit nav kompetenču un Eiropas cilvēktiesību konvencija daudzās valstīs jau ir pārņemta nacionālajā likumtiešanā, piemēram, Austrijā un eh, vairākos citu dalību valstu, vairāku citu dalību valstu dokumentos tas arī ir minēts. Līdz ar to minētais pants ir jāsvītro. Tālāk 252. grozījums, 56. apsvērums par deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs piedāvājam svītrot 65. apsvērumu un atsauci uz deleģētajiem tiesību aktiem mēs arī vēlamies svītrot, jo tas visu tikai sarežģītu un uh, nozīmētu arī kompetenču atdošanu Eiropas komisijai. Es domāju, ka šādai rīcībai būs smagas politiskas, juridiskas un arī sociālas sekas. Mums ir jāveic parlamentārā kontrole, mums ir rūpīgi jāizvērtē arī visas likumdevēja intereses. Tās nedrīkst ierobežot. Uh, Ja mēs runājam par lēmumiem, kas pieņemam dzelzceļa jos, jomā, tie ir jāpieņem spēcīgāk šajā darbā iesaistot gan padomi, gan parlamenti. Tālāk par atdalīšanu. Zarakjānī kundze iesniedza vairākus grozījumus un arī kompromisu grozījumus par tā saukto unbundling. Uh, Es domāju, ka šie grozījumi nozīmētu sociāli integrētas un atbildīgas dzelzceļa sistēmas beigas, bet šāda sistēma mums ir nepieciešama. Līdz ar to kopīgi ar Deutsche Bahn. Uh, Mēs esam pret šādu grozījumu un arī Vācijas EVG arotbiedrība ir pret šādu modeli. Paldies. Much, would... Paldies, saka priekšsēdētājs. Protams, īstenībā eh, nu, vā, Eiropas dzelzceļš nesastāv tikai no uh, eh, akciju sabiedrības Deutsche Bahn. Bet tagad došu vārdu citiem runātājiem, katram uz četrām minūtēm. Groša kungs, paldies, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties mūsu referentei par veikto darbu un viņa, viņai varētu novēlēt panākumus un arī tādu drosmi nākotnē Es nedomāju, ka viņa atzinumos uh, ir uh, vadījusies pēc uh, dzelzceļa sistēmas tieši savā valstī, jo tad te mums būtu 27 atsevišķi atzinumi. Mums ir jābūt šai visai Eiropas dzelzceļa līnijai. Uh, Protams, ka ne viss, kas uh, tiek pieņemts Eiropas līmenī, automātiski ir pats labākais risinājums, bet desmit gadu ga laikā mēs vēlējāmies, lai pa dzelzceļu tiktu pārvadāts lielāks pasažīru, lielāks preču skaits, mēs vēlējāmies, lai būtu labāks cenas, lai darbinieki būtu labāk izglītoti, lai būtu savstarpējā diploma atzīšana, lai uh, nebūtu algu, lai nebūtu sociālā dempinga, lai šajā jomā strādātu labi izglītot prasmīgi veiksmīgi cilvēki. Tagad ir jāuzdod jautājums, vai tas ir ticis sasniegts, un tas ir galvenais jautājums, kas ir jāuzdod, ja tiek pārskatīta kāda likumdošana. Bet nē, šos mērķus nesam sasnieguši, uz to var atbildēt, riekot, liekot roku uz sirds. Kādēļ mēs to nesasniedzām? īstenībā mūsu priekšlikumi netika ievērot gandrīz nevienā valstī. Tas ir galvenais neveiksmi cēlonis. Un ir valstis, kas apgalvo, ja tās ņems vērā Eiropas lēmumus, tad īstenībā pa dzelzceļu eh, pārvietosies mazāk cilvēku, būs zemākas algas un tā tālāk. Bet tieši tagad tas notiek bez ES iejaukšanās. Mums kā parlamentam ir jāpasaka, dzelzceļa jomai jākļūst efektīvākai, mēs gribam paturēt gan noteikti algu līmeni, gan arī darba vietas. Bet izskatās, ka nacionālajā līmenī viņi bieži vien vēlas panākt pretējo, nu paskatieties uz to, kas notiek padomē izskatās, ka tagad dzelzceļa attīstība tiek apspiesta, apslāpēta jau pašā iedīglī. Un, ja nebūtu nacionālā līmenī kaut kādu tūkstošu noteikumu, tad uh, varētu pateikt, ka Dalību valstīm pirmām kārtām ir jāpierāda šo noteikumu jēga, nevis uh, tikai ir jāuzstāda noteikumu, mm, noteikumu galā, kas beigās nepie kā nenoved. Uh, Mums vajadzētu arī parūpēties par infrastruktūras operatoru finansējumu un vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Un viens no spēles noteikumiem ir caurskatāmība. Ja jūs vēlties caurskatāmību un ja jūs to garantējat, tad jau nav par ko baidāt, baidīties. Tādēļ ir nepieciešams spēcīgs regulators, ne jau regulators, kuram algu maksā kāds, kuru viņš pārbaudīs. Es ceru, ka pat eh, futbolā, mm, kas tāds nenotiek, kur nu vēl dzelzceļa sektorā. Runājot par naudu. Mums nevajadzētu raizēties par valsts finansējumu. Jā, jā, Itālijā tas ir savādāk, saka Groša kungs, un itāļu kolēģis viņam iebilst. Uh, Ja mēs runājam par pakalpojumiem, nevajadzētu raizēties par caurskatāmību, jo izmantojot valsts finansējumu pakalpojumu sniegšanā, eh, caurskatāmība ir viens no galvenajiem baušļiem, un protams, var uzdot jautājumu, vai šī nauda tiek izmantota, lai uzlabotu infrastruktūru, vai tā tiek izmantota, lai, piemēram, varētu piedāvāt pakalpojums jomās, kas ir konkurētspējīgākas. Ja mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem par caurskatāmību, efektivitāti un kontroli, un ja atbildēsim pareizi, tad um, ieguvējs būs dzelzceļs, ieguvēji būs pilsoņi, un mēs iz, izveidosim tādu modeli, kas patiešām būs jēgpilns un dzīvot spējīgs. Varbūt vajadzētu šeit piedāvāt arī citus argumentus, bet es esmu pārliecināts, ka neviena valsts nevar attaisnot to, ka pakalpojumu sniedzējs var ietekmēt infrastruktūru un pieņemt lēmumus, kā šī infrastruktūra būtu jāizmanto. Tieši tādēļ jābūt šai nodalīšanai. Uh, Cik lielā mērā tam jānorisinās, par to var diskutēt, bet integrētajā modelī ir jāpiedāvā visas garantijas, lai tirgus netik deformēts un nevis otrādāk. Paldies! Alkadrāvī, kungs, jūs varētu runāt četras minūtes, būtu ļoti labi. Paldies, priekšsēdētāji. Es darīšu visu, kas manos spēkos. Jāņem vērā, ka tas ir tehniski visai piņķerīgs jautājums. Novēlu eh, ļoti daudz veiksmes mūsu referentei, strādājot pie tā nākamo mēnešu laikā. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs vēlamies panākt progresu. Eiropas dzelzceļa tirgumi ir jābūt konkurēt spējīgākam, un mēs, protams, vēlamies, lai apmienāt būtu gan patērētāji, gan arī darba ņēmēji, kas ir nodarbināti dzelzceļa sektorā. Runājot par regulātoru, es varu piekrist, ka tā loma ir jāspēcina, tam ir jābūt papildinātam ar pietiekam lielu resursu skaitu. Protams, varētu padomāt, vai mēs nevarētu spērt vēl kādu soli tālāk. Ir, piemēram, dažādas problēmas, un eh, kā eh, tīkla izmantošana tiek interpretēta dalību valstīs, tas arī nav tik viennozīmīgi. Uh, Varbūt mēs varētu izveidot tādu visu Eiropas uh, līmeņa regulātoru, tādu regulātoru iedīgli, kas varētu, piemēram, kontrolēt kraus pārvadājumus, pievēršoties infrastruktūrai. Kā padarīt to pēc iespējas efektīvāku? Protams, dalību valstīm te būs uh, jāveic uh, ieguldījums vairāk gadu garumā, un no tā nevar atteikties. Protams, ir vēl virkne citu aspektu, kas ir jāievēro, piemēram, cik liels būs izmaksas, kā tās aprēķināt, kādu metodoloģiju izmantot. Bet varbūt vajadzētu tā detalizētāk runāt arī par tarifiem, piemēram, par izmantošanu un e, par tiem tarifiem, kas pastāv dalību valstīs. Varbūt, ka varētu veikt pētījumu, lai izveidot tādus vienotākus kritērijus um, tarifu ierobežošanā. Runājot par nodalīšanu, man šķiet, ka referente mēģināja rast līdzsvaru starp tiem, kas vēlas pilnīgu atdalīšanu, no tiem, kas vēlas tādu integrētāku pieeju. Protams, mēs par to varam diskutēt, eh, tas varētu būt tāds atspērienu punkts turpmākām sarunām, mums ir jāsaprot, eh, no kā ir iespējams atteikties, no kā nē, un sapratu, ka nākamo nedēļu laikā mūs gaida tāds eh, visai dedzīgs darba cēliens. Runājot par infrastruktūras operatoriem un pārvaldītājiem, ir jāparūpēs, lai var piedāvāt vienu cenu saskaņā ar vieniem tiem priekšnosacījumiem. Tas ir pats galvenais. Un noslēgumā nacionālās satiksmes liberalizācija. Dārgie draugi, tad, kad eh, pirms dažiem gadiem pieņēmām trešo dzelzceļa paketi, mēs eh, vienojāmies paši savā starpā un arī ar citiem, ka šīs debatas vajadzētu rosināt 2012. gadā, kad komisija mums piedāvās konkrētu priekšlikumu. Nu, nevajadzētu tagad strēpt karstu uh, un ir jāapzinās, ka tas ir pietiekami jūtīgs jautājums, kas dalību valstīs nebūtu neizrais liela piekrišana. Paldies! Thank you, Mrs. Durant. Paldies, Draunkunta. Paldies. Es gribētu pateikties referents kundzei par šo kopsavilkumu Bet vispirms tas ir tikai tāds rezumējums, kur ir dažādi grozījumi apkopoti. Tas nav nekas tāds galējs. Es vienkārši varētu tikai eh, runāt par kaut kādām kopējām vadlīnijām, eh, ko referents kundze varētu šeit mums paust, jo mēs eh, galu galā šeit esam deputāti, mēs attiecīgi runājam šeit par savām interesēm, un katram ir sava lieta, ko piebilst. Es gribētu teikt par trim punktiem, kas ir arī grozījumos, ko es gribētu Kramerkungu arī papildināt Šeit jautājums par to, eh, vai vajadzētu padziļināt šo infrastruktūru. Šeit es saprotu, ka komisija arī ir ar savu viedokli. Es domāju, ka nav vajadzīgs padziļināt šo atdalīšanu. Nevajadzētu likt kaut kādu papildu pienākumu attiecībā pret nodalīšanu, ka šeit nevarētu būt kaut kas papildus plus pie organizatoriskām atdalīšanas lietām. Šeit mums ir eh, drīzāk jādomā par to, kā optimāli eh, sadalīt atsevišķu mm, operātoru darbu, kas šeit funkcionē, protams, regulātora uzraudzībā. Šeit jāņem vērā arī nacionālie uh, regulātori, kas arī darbojas, bet jāņem vērā, ka uh, ir iespēja arī pārsūdēt nacionālo regulātoru lomu, ja kāda problēma notiek nacionālā līmenī mums jādomā par to, lai nebūtu fragmentēta šī sistēma. Nevajadzētu mainīt būtiski spēles noteikumus. Treškārt par pakalpojumiem es domāju, ka vajadzētu domāt par to, kā izmantot neizmantotās kapacitātes. Un vēsturis lielākajiem operatoriem nevajadzētu likt novākt kaut kādu infrastruktūru, kas apkalpo šobrīd viņu vajadzības. Šeit jādomā par mērķi, par filozofiju, jādomā par tehniskiem jautājumiem, jādomā par to, kā tālāk strādāt ar šo dosjē. Tā nav tikai tehnisko jautājumu dosjē, te drīzāk ir jādomā par to, kā organizēt mūsu darbu, respektējot mūsu dažādību, cenšoties harmonizēt pieeju jādomā nevis par ideoloģiskiem jautājumiem, par funkcionāliem jautājumiem, kas ir labāks, kas nedarbojas tik labi. Es eh, saprotu, ka jums ir jāapstrādā ļoti daudz eh, grozījumu. Eh, jums vajadzētu varbūt strādāt ar kompromisiem, dot konkrētas vadlīnijas šim parlamentam, kā mēs varētu pēc tam rīkoties sarunās ar padomi un arī komisiju Mēs esam gatavi jums palīdzēt, bet eh, šeit varbūt tiešām jādomā kopīgās līnijās, nevis par konkrētiem tehniskiem groziem, kas neko daudz nedod. Jā, es gribētu norādīt, ka mums jau šobrīd ir vesela rinda kompromisa grozījumu, par to jau arī runāja iepriekš eh, runājošie deputāti. Es Maikl, es tomēr ieteiktu jums paraudzīties eh, tajā saziņas sistēmā, kas eksistē jūsu grupā. Tā, lai mums ir kompromisa grozījumi, cilvēki strādā pie tiem. Būtu nepareizi uzbrukt referentes kundzei, prasīt, kur tad ir veids šis ceļš, kur mums jāiet. Es domāju, ka jūsu kritika varbūt bija pārāk skarba. Es domāju, ka man tomēr kā priekšstādātājiem ir jāsaka, ka uh, referentiem ir ļoti saržģīts uzdevums, ir jāstrādā pilnīgi ar visiem un visi jāiesaista. Kančāna kungs, četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Deborai par padarīto darbu. Facendo e un lavoro molto Paldies, Deborai, par padarīto darbu. Tas ir ļoti delikāts jautājums, tas ir ļoti politizēts jautājums. Un vēl ir kāds laiciņš atlicis, mums ir ļoti daudz kas darāms. Ļoti bieži Mēs izsakām mūsu pozīciju, bet pēc tam padomu to neatbalsta. Šķiet, ka mums vajadzētu vairāk tuvināt savus viedokļus, vajadzētu izkristalizēt, ko mēs šeit gribam no parlamenta puses visi kopā. Un šeit es gribētu runāt par svarīgiem punktiem man. Tātad liberalizācija, nodalīšana, regulators. ko mēs gribētu arī likt zem infrastruktūras. Vispirms par liberalizāciju. Ja mēs neliberalizēsim tirgu nacionālā, reģionālā līmenī, tad es nesaprotu vispār kāda jēga šim darbam. Kāpēc mēs apgrūtinam savu darbu tik ļoti? Ja šis darbs neļaus cilvēkiem brīvāk ceļot, ja nevarēs šie cilvēki izmantot dzelzceļu un ceļot kā vienotā sistēmā cauri visām valstīm. Mums ir 2007. gada regula par publisko pakalpojumu pienākumu. Šeit tas ir sakarā ar reģionāliem vilcieniem, to runāju reģionālie un nacionālie pasažieri, tas ir primārais tirgus, uz ko mums vajadzētu vērst uzmanību. Tad ir arī 2012. gada lēmums. Ceturtā programma. Nevajadzētu vilkt, vilkt laiku, vajadzētu iet uz priekšu, kā paredzēts. Ja 12 mēneši nebūs pietiekams laiks, mēs varētu varbūt to pagarināt Bet mērķis ir nodrošināt tādas kopīgas operācijas, kas notiktu visās dalībvalstīs vienādi. Runājot par nodalīšanu, tas ir pareizais virziens. Vajadzētu eh, saprast, kas tad atbild par tīklu darbību. Un vēl vajadzētu paskatīties, kas ieceļ šos pārvaldītājus, vajadzētu kontaktēties ar regulētāju. Ir jābūt regulātoru vajadzētu radīt Eiropas regulātoru, bet mums ir arī nacionālie regulātori, vajadzētu šos apvienot vienā struktūrā, veidot tādu tīklu, kas veidotu Eiropas sistēmu regulātoru ziņā. Tad sistēma par eh, šīs liežu jautājums stācijas. Tad ir organizācijas, kas darbina dažādus infrastruktūras elementus. Tas viss būtu jāliek pirmajā pielikumā, kur ir atsauce uz infrastruktūras piederība vai īpašnieku. Ja mēs gribam progresēt, mums vajadzētu izskatīt galveno jautājumu. Tas ir uh, liberalizācija. Tālāk nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, nālos skaidri un gaiši pateikt, ka esmu ļoti gandarīts ar to darbu, ko līdz šim paveikusi mūsu referente. Es teiktu, ka viņai nav viegli strādāt, un nu, tāpēc arī nav īpaši taisnīgi, ka viņa tagad tiek uh, likta stūrīt, kā viņa nav bijusi pietiekami sadarbīga, nav gribējusi ar citiem sadarboties. Skaidrs, ka jautājums ir sarežģīts, es pat teiktu emocionāls, un viņa šobrīd mēģina uh, salikt kopā dažna, dažādas viedokļus un uzskatus un izveidot labu ziņojumu attiecību uz regulātoriem. Es domāju, ka mūsu referents šeit iet pareizo ceļu. Regulātoriem jābūt neatkarīgiem, tur jābūt pietiekamai kompetencei un attiecīgajām uh, deleģējumam. Attiecībā uz essential facilities pamat aprīkojumu, pakāpojumu vēlos teikt, ja, ja šie pakalpojumi vai arī aprīkojums netiek lietots, tad uh, jāpan, jāpareic konkrēti noteikumi. Attiecībā uz piekļuvu tirgumu ir jāsaprot, ka visā Eiropā situācija ir diezgan līdzīga, un šeit attiecībā uz administratīvo valdi, tad, tad uh, tieši šī uh, infrastruktūras administrācija ir tā, kas lem, kādā veidā notiek uh, lietošana un attīstība attiecīgi. Ir skaidrs, ka ir jābūt konkrētiem kritērijiem tā, lai risinātu jautājumu ar regulēšanas iestādēm. Attiecībā uz struktūru es domāju, ka būtu pareizi, pareizi atteikties no struktūras, infrastruktūras piesaisties, ja nav mums uh, simtprocentīgas pārliecības, ka tas tiešām traucē konkurencei. Ir dažas valstis, kurās ir tikai viens vai daži dzelzceļa uzņēmumi, citās valstīs savukārt daudz, vienkārši jāpaskatās, kāda ir reāla situācija. Es pats esmu sociāldemokrāts un arī arotbiedrības biedrs, un es uzskatu, ka šobrīd ir arī tādi koplīgumi ar konkrētajiem samaksas tarifiem, un manuprāt, ja mēs atsaistītu infrastruktūru no uzņēmējiem, kas to lieto, tad, manuprāt, notiktu arī tāda, nu, nu tā, ka nāktos no sākuma atkal vēst sarunas par koplīgumiem. Nobeigumā nālos teikt, ka tiesības streikot ir pamatiesības, un tas ir viens no pamat aspektiem, un ar to vispār nedrīkst apstrīdēt. Vēl viena lieta ir tīkla infrastruktūra. Visur Eiropā pastāv trūkumi un deficīti, un runājot par to, vai mēs atsaistīsim vai neatsaist, neatsaistīsim, vienkārši jāatcerās, ka visticamāk biļešu cenas paaugstināsies, un tas, protams, gan mums pašiem būs dārga gan arī mūsu iedzīvotājiem. Līdz ar to šobrīd atlikšana līdz oktobrim izskatās ļoti loģiska, jo būtu nepieciešams strādāt pie kompromisiem ļoti nopietni. Tad galu galā mēs varēsim panākt to, lai infrastruktūras pārvaldnieki darbotos saskaņā ar pluralitātes principiem. Fidanza kungs tagad. Grazie, prezidente. E, ehm, voglio intanto esprimere il sostegno. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt references kundzi. Viņa tiešām ir tikus galā ļoti sarežģītu uzdevumu, un tagad vēl šīs dažas papildu nedēļas būs ļoti nu, liederīgas, un varēs tālāk pavirzīt mūsu diskusiju. Pirmais eh, jautājums par to runā arī Kančana kungs. Tirgus liberalizācija arī man tā ir ļoti svarīga prioritāte. Es nedomāju, ka mēs drīkstam gaidīt līdz 2012. gadam, kā teica Kadrāvi kungs. Jautājums par piekļuvi infrastruktūrai, tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas viss, lai nodrošinātu atvērtu tirgu. Un mums ir jāizmanto viss iespējas, lai panāktu tirgus atvēršanu. Tad, kad tirgus būs atvērts, tad mums būs labāks pakalpojumu piedāvājums, un tas dos labumu visas Eiropas iedzīvotājiem. Un, lai arī mums vajadzēs varbūt piebremzēt reģionālā tirgu un nacionālā valstu pasažieru tirgus, ir tā īstā um, vide un līmenis, kur mēs varētu iet uz priekšu. Nacionālajiem regulātoriem ir jābūt neatkarīgiem. Uh, Viņiem ir jābūt arī attiecīgam pilnvarojumam, un par to ir atsaucis ļoti daudziem grozījumiem. Nacionālo regulātoru tīkla izveida ir laba ideja. Varbūt vajadzētu izskatīt iespēju veidot vai atbalstīt Eiropas regulātoru, kas varētu pāraudzīt nacionālo regulātoru darbu, tādā veidā arī slēdzot tādas tukšās neaizpildītās vietas Es domāju, ka arī no komisijas puses vajadzētu nodrošināt lielāko koordināciju, tieši pāraugot nacionālo regulātoru darbu. Par nodalīšanu mums vajadzētu šo nodalīšanu sadalīt arī pārvaldības struktūras un konti. Tas viss ir nepieciešams, tad pakalpojumu un konti. Arī biroja telpas būtu jānodala informācijas nodeve, nodošana un arī lielāka caurskatamība šai ziņā. Neatkarīgums, caurskatamība arī ir svarīgi jēdzieni. Caurskatamība ir jānodrošina arī sliežu ceļu piešķiršanas ziņā, un šis jautājums arī saistīts ar holdingu funkciju. Ja mēs gribam stiprināt tirgus fun funkciju, mums vajadzētu infrastruktūru definēt precīzāk, kā jau Kančana kungs teica. Svarīgi ir padomāt arī par stacijām. Arī stacijām ir jābūt daļai no mūsu pieejas, Mana prioritāte ir plašāka tirgus atvērtība, lielāka loma nacionālajiem regulātoriem, iespēja radīt Eiropas regulātoru un galveno pakalpojumu pārvaldība. Uzmanīgāka tikau kundze. Serachani pentru munca și pentru raportul domniei sale și să urez succes în continuare. Paldies, es gribētu pateikties arī referentei. Runājot par investīcijām dzelzceļa jomā, mēs konstatējam, ka diemžēl pēdējo gadu laikā investīciju līmenis ir krities infrastruktūrai, eh, kā arī jaunās infrastruktūras celšanai, modernizācijai. Un daudzās valstīs pakalpojumu līmenis ir krities eh, tāpat laika. Ir pieaudzis arī pārvadāto pasažieru skaits. Runājot par dzelzceļa paketi, ir jādomā par kvalitāti, par nodarbinātības kvalitāti. Mums ir jāsaprot arī regulātoru darbu, lielāka caurskatamība, arī konkurences jautājums, bet nu, to nevarētu mm, ļaut panākt par jebkuru cenu. Šai attīstībai nevajadzētu būt ar negatīvām sekām uz nodarbinātības kvalitāti. Nedrīkstētu ignorēt arī sociālās tiecības, jāizvairās no sociālā dempinga, ir jānodrošina, lai eh, konkurence būtu godīga, lai visi varētu piedalīties tirgus aprite. Un eh, runājot par piekļuvi infrastruktūrai, nevajadzētu noraidīt iespēju piekļuvei informācija tāda saistībā ar biļešu cenām. Par Eiropas komisiju. Komisija uzrauga nodarbinātības sociālā lietu jautājumu, mm, ir jānodrošina konkurences norma ievērošana. Vajadzētu komisijai kontaktēties ar arotbiedrībām, ar arotbiedrību asociāciju, kas pārstāv iesaistītās puses. Runājot par dzelzceļu transportu, pat ja dalība valstis atbalsta dzelzceļu uzņēmumu piedalīšanos infrastruktūras projektos, tomēr galvenā atbildība paliek dalību valstu līmenī. Ir svarīgi, lai valdība attiecīgi nodrošinātu finansējumu, lai varētu nacionālā līmenī attīstīt dzelzceļa infrastruktūru un dzelzceļu pārvadājumu struktūru, kas darbotos desmit gadu garumā. Un par grozījumiem ir jādod dalībvalstīm nepieciešamais laiks, lai modernizētu, lai arī adaptētu savu sistēmu Eiropas sistēmai. Ir nepieciešams izvērst modernizēt, un šeit ir grozījums kuru esmu iesniegus. Mums, diemžēl, jau ir bijušas divas dzelzceļa paketes. Diemžēl pirmā pakete netika ieviesta pilnīgi visās valstīs, bet mēs nedrīkstam atkāpties no konkurences normām. Tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu dzelzceļu tālpalis. Bilbao kundze. Gracias, presidente. Solo para eh, explicar. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pastāstīt par saviem uzskatiem attiecībā uz grozījumiem. Grozījuma mēģis, protams, ir izveidot vienotu dzelzceļa telpu, tā lai šī telpa būtu savstarpēji savietojama, konkurēt spējīga un piedāvātu labāku pakalpojumu mūsu klientiem. Lai panāktu šo mērķi, mums tik tiešām ir jāatver dzelzceļa tirgus, un tas viss ir iekļauts arī tajos grozījumos, ko es varu atbalstīt. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt normatīvo bāzi tā, lai būtu caurskatāmāks risinājums arī normatīvajos aktos, tā, lai būtu absolūti skaidrs, ka infrastruktūra tiek uzturēta arī pienācīgi Manā grozījumā es arī runāju par to, ka ir nepieciešams atsaistīt uh, infrastruktūru no infrastruktūras lietotājiem. Tādā gadījumā infrastruktūru varēs izmantot uh, saskaņā ar konkurences principiem. Ir ļoti svarīgi nodrošināt regulatīvo iestāžu kvalitatīvu uzraudzību, tā lai uzņēmumi nepieļautu diskriminējošos nosacījumus, un tā, lai pilnīgi visiem būtu vienādi piekļuvas nosacījumi. Skaidrs, ka šeit privāti uzņēmumi spēlē svarīgu lomu, bet te pašā laikā, protams, arī regulatīvās institūcijas un citas valsts institūcijas. Kā teica Tramosa kungs, mums ir uh, 342. grozījums, kur savukārt ir runāts par infrastruktūras finansējumu un par to, ka ir nepieciešams dalību valstīm konsultēties ar reģionālām iestādēm, tā lai varētu izveidot nacionālo infrastruktūras un transporta stratēģiju, ņemot vērā reģionālās vajadzības. Un savukārt teritoriālām iestādēm ir jābūt pienācīgai kompetencei un lemšanas tiesībām. Mani grozījumi arī mēģina stiprināt ideju par to, ka mums ir vajadzīgs Eiropas līmeņa līgra, regulātors, kas būtu neatkarīgs un objektīvs un, protams, darbotos efektīvi. Es uzskatu, ka šāda iestāde jāizveido divu gadu laikā, nevis piecu gadu laikā. Par korelācijas tabulām es domāju, ka tas ir labs veids, kā var nodrošināt tiesisko paļāvību un cārskatāmību. Un varu teikt arī, ka ir absolūti nepieciešams paskaidrot un attaisnot vairākus aspektus. Nu, kā jau teicu, ar korelācijas tabulām varam paļa panākt tiesisko paļāvību un paskaidrot tagad savus grozījumus. Paldies! Es gribētu atbalstīt tos, kas pateicās Deborai par darbu. Ir milzīgs dzelzceļa tīkls visā Eiropā un šis tirgus funkcionē dažādā ziņā, bet ir nepieciešams harmonizēt darbību, lai būtu caurskatām darbība. Dzelzceļš ir tāda lieta, kas man īpaši interesē. Visi zin, ka ir kaut kas vajadzīg, vajadzīgs, lai uzlabotu veiktspēju, lai veidotu tīklu, lai pieeja būtu, lai būtu regulātori, lai būtu vienota sistēma. Jāņem vērā ar sociālajie jautājumi, publiskā pakalpojuma pienākums, jo tas ir politisks jautājums. Visi saprot, kāds ir ekonomiskās problēmas, ir finansējuma problēma, konkurētspēja. Lūk tā Un kāpēc eh, mums ir šodien šī debate? Es gribu teikt, ka visās eh, monopolu sistēmās eh, nav nepieciešams neko uzlabot, bet šeit ir nepieciešami uzlabojumi, tikai jāsaka, kur un kad. Tā ir patiesa tēma, par kuru mums ir jārunā. Uh, Mēs nevaram saglabāt esošās sistēmas, kāpēc? Tāpēc, ka mm, mēs redzam, grūtības, eh, varbūt sāziņā starp referenti un pārējiem. Te ir politiskās grupas, kur ir tikai, ne tikai ideoloģiskie jautājumi, bet arī nacionālās intereses, un galu galā mums ir jābu, jādomā par to, kā mēs darbosimies ar padomi, kā mēs tālāk attīstīsim savu darbu 15 mm, gadus uz priekšu. Es jāsaka, esmu vīlies par komisijas viedokli, bet tagad es redzu padomes dokumentu, un tagad es esmu gatavs piedot komisijai, dokuments ir labāks. Šeit mēs runājam par dzelzceļu, par ārējā tirgus darbību. Pirms tam mēs runājam par balto grāmatu, par grāmatu, kas sēdz periodu līdz 2050. gadam. Mēs runājam par dažādiem vīdes jautājumiem. Uh, Un šeit ir konkrēts projekts. Šis projekts ir iznācis no padomas ietveriem, bet es domāju, ka Baltā grāmata un Grošakungs jau runāja par šo grāmatu, ka tā ir ļoti plaša laika horizonta ziņa. 50 gadu, bet tas nav nemaz pārāk daudz. Jā, vielen dank. Bahkungs, paldies. Mums pirms gribu teikt, ka Serakjāni kundzes uh, centieni tiešām ir apsveicami un ceru, ka viņai veiksies arī turpmāk. Viņai ir ļoti nopietnas darbs priekšā, jo ļoti labi, ka viņa, protams, arī ir pārkāpusi komisijas uh, priekšlikuma robežas. Es arī atbalstu to, ka mēs šobrīd atliekam uh, izskatīšanu un ir nepieciešams vairāk laika šajā ārkārtīgi sarežģītajā dokumentā. Uh, un turpmākos mēnešus, protams, ir jādiskutē par kompromisa priekšlikumiem. Ir vairāki aspekti, kuriem šobrīd es nevaru piekrist, un esmu iesniedzis arī attiecīgas grozījuma priekšlikumus. Pirmais jautājums saistīts ar atsaistīšanu, ar unbundling. Manuprāt, ir pareizi vispirms pārskatīt dažādus modeļus un jāskatās, kurš risinājums būtu vislabāk. Protams, ir jābūt godīgai konkurencei, lai nebūtu nekādas diskriminācijas. Un šeit vēlos uzreiz izteikties par otro punktu, kas ir regulatīvās iestādes stiprināšana. Ja kāds uzskata, ka uh, būtu jāatsakās no uh, sasaistes, tad, protams, ir jāstiprina regulatīvā iestāde. Es arī uzskatu, ka uh, nacionālajiem regulātāriem pa priekš būtu jāsavāc pietiekami daudz pieredzes, un tad attiecīgi viņi varētu rīkoties savas valsts teritorijā. Nākamais jautājums ir saistīts ar, ar pakalpojumu infrastruktūras piekļuvi. Nezinu, vai es varētu tam piekrist. Mūsuprāt, šeit būtu jāgaida līdz komisija nāks klajā ar ceturto uh, dzelzceļa dokumentu uh, normatīvo paketi un ir jāskatās, kā situācija ir izcināsies. Skaidrs, ka tas ietekmē ne tikai dzelzceļa, bet arī citus transporta veidus. Esmu gandrīz par to, ka uh, regulatīvās iestādes loma tiek stiprināts un arī jautājumi par sociālo dempingu, ka būtu nepieciešams visādā ziņā izvairīties no sociālā dempinga, jābūt pietiekamai kontrolē un uzraudzībai. La, savādāk sanāk, varētu sanākt tāda situācija, ka pirms vairākiem gadiem mums bija autos attiksme attiecībā uz infrastruktūras finansējumu. Esmu ļoti gandrīts par šo ideju un attiecībā uz deleģētajiem aktiem, manuprāt, šeit pieeja arī diezgan pareiza. Uh, varu atbalstīt tos grozījumus, kas, kas ir vērsti, lai internalizētu eksternas izmaksas un lai varētu izvairīties no konkurēt, konkurences kropļošanas. Turpmākos mēnešus mēs varam lietot, lai nāktu klajā ar uh, attiecīgiem grozījumiem un varēsim, protams, arī vērtēt atbalstamus. Dante kungs. Merci, Paldies, Groša kungs jau teica ļoti labi par ambīcijām. Desmit gadi atpakaļ. Mēs sākam strādāt pie dzelzceļa jautājumiem, darbs ir atvērts, bet šodien kāda tad ir bilance? Mūsu iedzīvotāji, mūsu vēlētāji, kādu kopsavilkumu tie var izdarīt, ka atvēršana vēl nav līdz galam pabeigta. Uh, Eh, kā ir ar pakalpojumu uzlabošanu. Šodien mēs redzam, ka notiek atkāpšanās daudziedās. Ja skatieties, kas šodien notiek dažādos dzelzceļu uzņēmos, paraudzieties uz konkurenci. Un tad jūs redzēsiet, ka šodien cilvēki brauc ar nacionālajiem vilcieniem A un pēc tam B, bet faktiski starp divām sistēmām nav nekādas saiknes. Un šāda situācija par tirgu nav īsti pareiz, tāpēc mums vajadzētu veicināt mūsu referentes darbu, mums ir jāatrod risinājumi, mums ir jāiet uz priekšu ātri. Un, kā mēs jau runājam iepriekšējā debatē, un kā teica kolēģis, ja mēs gribam nodrošināt ceļošanu tieši ar šo transporta veidu, ar mazākiem izmešiem, dzelzceļš ir labākais risinājums. Mēs esam šajā institūcijā pastāvīgi. Eiropas parlamentā mēs cīnamies ar dažādām konfliktu interesēm, un šodien mēs redzam, ka uh, šie te interešu konflikti visos līmeņos bloķē mūsu iedzīvotāju patiesās intereses. Paldies! Pirms došu vārdu komisijai, īsumā pateikšu kaut ko arī pats. Šie trikē kungs e, ļoti pareizi norādīja par to, kur notiks patiesā cīņa par šo dosie, ne jau šeit, bet kaut kur citur. Mm ne jau mūsu parlamentā mēs cīnīsimies īstā cīņa izvērtīsies ar padomi, jo padome jau ir mēģinājusi komisijas priekšlikumu uh, pasliktināt, tas jau ir kļuvis par tādu tā kā darba metodi padome. Un tagad mums nāksies uh, sastapties ar sīvu cīņu tad, kad mēs šo jautājumu virzīsim uz priekšu. Ir jautājums par to, vai tiešām visas dalībvalstis grib virzīt šo dzelzceļu jautājumu uz priekšu. Dažas valstis, jā, tiešām grib tādu visu Eiropas dzelzceļu sistēmu. Un citas negrib sēžot aiz savām robežām. Mēs redzam, ka atsevišķas valdības sēž tā kā ierakumos pēdējos gados, slēpjoties aiz savas valsts robežām. Uh, Un tāpēc tagad šīs valdības atrodas tā kā uz barikādēm. Es domāju, ka mums tomēr jādomā plašāk, jāpadomā par to, ko mēs varam izdarīt Eiropas eh, dzelzē sistēmas labā. Mēs varam domāt dažādi par to, vai vajadzētu nodalīt, vai nevajadzētu nodalīt, bet galu gala jāsaka, ka status quo nav derīgs variants. Stāvēt uz vietas nav pareizi. Es šajā parlamentā strādāju kopš 89. gada. Es redzu progresu citos transporta veidošajā laika. Šie citi veidi ir apsteiguši dzelzceļa jautājumu Bet dzelzceļā ir bijis progress, tomēr tas ir bijis neapmierinoši. Un ja mēs neizmantosim TGV, Francijas ātrvilciena ātrumu, tad mēs paliksim, kur esam. Mēs nevarēsim noķert to, kas notiek kaut vai aviācijas sektora. Tāpēc mums vajadzētu ļoti cītīgi padomāt par to, kur mēs ejam un ko mēs gribam panākt ar vienotas Eiropas dzelzceļa sistēmas veidošanu. Un ja mēs šajā parlamentā nenākam klajā ar prioritātēm šai sistēmā, tad noteikti ministru padoma arī neko neizdomās, jo tas neatbilst padomas interesēm rīkoties kardināli. Tāpēc es aicinātu atbalstīt referents kundzi, kur tas ir iespējams. Protams, ir zināmas viedokļu atšķirības, bet mums ir nepieciešams skaidri formulēt parlamenta pozīciju tagad jau oktobra mēnesī, un tad mums ir jābūt gataviem doties īstajā cīņā, un šī īstā cīņa, kā vienmēr, notiks pret dalībvalstīm, pret tām dalībvalstīm, kas sēž cietokšņos un šis, šis cietoksnis nes ministru padomas vārdu. Kas paliek tīkums no komisijas, lūdzu? Paldies! Um. Paldies priekšsēdētājiem, labdien visiem! Mēlos sākt ar iepriekšējās nedēļas notikumiem un ar padomi. Mēs saprotam, ka dažām dalību valstīm ir ārkārtīgi konservatīva pozīciju, bet uh, padomē bija iespēja panākt diezgan lielu, ar lielu valsu vairākumu vispārējo pieeju. Gāja tika pateikt, teksts šobrīd nav ideāls, un tas ir nācis arī no vairākiem kompromisiem, no diezgan sarežģītām debatēm, un arī komisija nav līdz galam apmierināta tādēļ, ka vairākas normas šobrīd ir pavainātas, bet te pašā laikā varu teikt, ka normas iekļauj komisijas priekšlikuma garu. Padomes vienošanās ir uh, veids, kā parlamentu var aicināt uh, turpināt strādāt, raiti uz priekšu, un šorīt jūs nolēmat, ka debats atlikt, tiek atliktas, un arī attiecīgi balsošana tiek atlikta. Vēlos atgādināt, ka pirms gada jūs priekšsēdētāji uzrakstījāt vēstuli komisijai, un jūs tur teicāt, ka esat ļoti pārsteigts un neapmierināts ar to, ka komisijas priekšlikums tiktu vēlāk iesniegts, un jūs teicāt, ka mm, nozares uzņēmuma priekšsēdētājs, jūs šobrīd esat manā komitejā, jūs esat manā parlamentā. Un tāpēc arī komisija nebūs tā institūcija, kas tagad liks parlamentam strādāt raitāk, lai gan mēs gadiem ilgi gaidījām komisijas priekšlikumu. Ja jūs plānojat šitādā tonī atbildēt, tad varbūt labāk mēs sāksim skatīt nākamo punktu. Komisijas pārstāvis, nu varu teikt, ka mēs esam vienkārši mazliet uh, neapmierināti ar uh, jūsu lēmumu atlikt de debates. Uh, Šobrīd, dalību, eh, šobrīd komi, deputāti iesnieguši daudz grozījumu, pagaidām nav līdz galam iespējas vēl paust mūsu nostāju. Varu teikt, ka daži no grozījumiem komisijas sākotnējo priekšlikumu vēl lielākā mērā pavaināja tīpaši par pakalpojumiem un pat lielākā mērā nekā padomes dalībnieki to dara. Jautājums par komisijas regulatīvo funkciju arī tur, protams, var piedāvāt zināmas grozījumus un arī komitejas deputāti piedāvājuši, bet doma, protams, ir tāda, ka nacionālajiem regulātoriem ir jābūt absolūti neatkarīgiem. Bija arī vairāki grozījumi attiecībos pašiniciatīvas tiesību uh, mazināšanu un sankcijām un ja citiem jautājumiem, kas saistīti ar dzelzceļa nozars kontroli. Vēlos teikt, ka regulatori jautājums ir viens no šīs pārskatīšanas būtiskākajiem mērķiem un tiek veicināta iespēja izveidot regulatīvo iestādi Eiropas Savienības līmenī. Tāda iespēja pastāv, bet mūsuprāt daudz labāk būtu izmantot uh, nacionālo regulātoru tīklu. Vēlos arī teikt, ka vairāki deputāti uzskata, ka būtu nepieciešams pieļaut atkāpes. Varu teikt, ka šobrīd tas ir diezgan jūtīgi, tāpēc, ka mūsuprāt, jebkāda atkāpē, ir, jebkurai atkāpē ir jābūt absolūti pamatot un, protams, arī ierobežotai. Nobeigumā teikšu, kā jūs noteikti zināt, teksts šobrīd ir kodificētā veidā, taču komisija ir grozījis tikai nelielu teksta daļu, kas šobrīd ir, šobrīd ir pelēki iekrāsots, un tas nozīmē, ka pārējais teksta daļas savukārt nedrīkst mainīt. Tas ir saistīts ar to, ka mēs pārskatām 2001. gada dokumentu. Paldies! Pirms es ļaušu izteikties referentam, vēlos teikt, ka šeit mums ir koplēmuma procedūra un vajadzības mēs varam pārskatāmajā normatīvajā aktā ieviest nopietnus grozījumus, un mēs varam grozīt arī citas teksta daļas, ne tikai tās daļas, ko komisija ir iekrāsojusi, izmantojot attiecīgus eh, Lisabonas līguma notiekumus. Līdz ar to cienījumā komisija, ja deputāti uzskatīs, ka ir jāgroza, neiezīmētais teiks, mēs to noteikti arī darīsim. Lūdzu, saka Jānī Kundze. Grazie, Presidente. Ma <clears throat> ringrazio davvero i colleghi e i relatori. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties deputātiem, ēnu referentiem par uh, līdzdalību šajās debatēs. Tā ir iespēja mums precizēt dažas lietas. Pirmkārt, runāšu pavisam oficiāli, Kramerkungs par to izteicās. Manuprāt, ir jābūt absolūti skaidriem attiecībā uz to veidu, kā mēs ejam uz priekšu. Es nekādā gadījumā neatsakos no iespējām sadarboties. Nekad. Esmu piedāvājis sadarbības iespējas, Un šobrīd ir arī kompromisa grozījumi. Pagājušā nedēļa visiem ēnu referentiem viss tika nosūtīts, man bija arī tikšanās ar ēnu referentiem, un mēs nolēmām, ka tas būs mans uzdevums nākt klājā ar kompromisa grozījumiem attiecībā uz nacionālajiem regulātāriem, delģētiem aktiem un finansējumu. Un tas tiks darīts līdz rītdienas sanāksmi šodien. Uh, viss tika izsūtīts, tāpēc arī būšu ļoti pateicīga, ja jūs absolūti skaidri um, runāsiet par to, par ko esam vienojušies. Protams, ja jums ir interese vēlreiz tikties, nav nekāda iebilduma, esmu jūs rīcībā. Varu teikt, kā varu saprast deputātu teikto par regulātāriem. Protams, ka regulātāriem ir uh, nepieciešams attiecīgas pilnvaras, lielākas pilnvaras Groša kungs, Černosa kungs un Kūna kungs par to ir runājuši. Viņi teica, ka regulātoriem būs ārkārtīgi svarīga loma attiecībā uz resursu izmantošanu, bet, protams, šiem regulātoriem ir jānodrošina attiecīga neatkarības pakāpe. Es arī domāju, ka mēs varēsim rast risinājumu attiecībā uz 31. un 32. pantu, tieši tā kā runāja Zīlekungs. Kā izteicās daži, piemēram, Krāmera kungs, par vajadzību pagaidīt uh, Eiropas tiesas lēmumu un šobrīd iesniegtus sūdzības. Um, jā, manuprāt, protams, tiesas spriedumi varēs papildināt mūsu likumdošanas procesu, bet mēs nevaram rīkoties tā, it kā Eiropas parlaments būtu atkarīgs no Eiropas tiesas spriedumiem. Tad mēs um, nerīkotos sava uzdevuma ietveros. Vēlos teikt arī, ka mums ir jāsaprot, ka Eiropas, Eiropas parlamenta deputāti ir savie, Eiropas Savienības iedzīvotāju pārstāvji. Ja mēs būtu valsts uzņēmumu vai arī vietējo uh, tirgus dalībnieku uh, pārstāvju, tad situācija būtu savādāk. Izšķiet, ka Vilsas kundze savukārt pārstāv Deutsche Bahn. Es tā īsti nesaprotu. Uh, jo man šķiet, ka mēs esam drīzāk Eiropas Savienības iedzīvotāji, visu iedzīvotāju pārstāvi, un attiecīgi ir arī jārīkojas. Tāpēc varu teikt, ka bija ļoti pārsteigta, bet pats kaut ko pārpratu, tā arī var būt. Varu piekrist tam, ko teica Groša kungs, viņš ļoti pareizi apkopoja mērķi, kas ir nosprausts attiecībā uz apdalīšanu. Viņš teica, ka ir svarīgi, lai būtu caurskatāmība, neatkarība un diskriminācijas aizliegums attiecībā uz piekļuvu tirgumu. Esmu arī ļoti pateicīgi par Kadrauja kunga teikto. Viņš runāja par liberalizāciju, arī Kačana kungs runāja par to, un arī citi deputāti, manuprāt, ir jādiskutē ļoti plaši šai komitejai par visiem šiem jautājumiem. Varbūt mēs varētu arī palūgt Turanta kundzi, lai viņa ieskatītos dokumentā, kas šobrīd ir pieejams un arī attiecīgajos grozījumos. Es domāju, ka mana attieksme, mans viedoklis šai jautājumā ir pietiekami skaidrs. Protams, ja nepietiek ar šiem skaidrojumiem, es labprāt sniegšu papildu paskaidrojumus. Diskusija, kas mums jau ir notikusi, manuprāt, ir skaidri parādījusi arī, kāda ir mana nostāja attiecībā uz visu šo dokumentu kopumā. Runājot par to, ka mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem attiecībā uz sociālajiem sadaļām un sociālajām normām. Tīši tā kā teica tikau kundze, es visu piefiksēju un zinu, ka arī daudz komentāru nāk no arotbiedrībām. Tāpēc arī jūs varat būt absolūti pārliecināti, ka tā tas arī paliks. Un mēs, protams, varam panākt tādu pārskatīšanu, kas ir vērsta uz nākotni, un es teiktu, ka tas pat ir parlamenta pienākums, lai nāktu klajā ar uh, tādu piedāvājumu, kas kompensētu padomes um, nākotnes vīzijas trūkumu. Es saprotu, ka būs grūti, bet tas ir tas, kas mums jādara. Tas ir tā vērts. Un ja mēs vēlamies, lai dzelzceļa tīkls, dzelzceļa sistēma gal galā būtu efektīva, tad uh, mums ir jāstrādā. Mēs skaidri zinām, ka dzelzceļu sistēma ir uzlabojama, to var padarīt efektīvāk, infrastruktūras varbūt veiksmīgākas, un šeit ir ļoti svarīgi, lai, protams, būtu saikne ar dalību valstīm, bet uh, nedrīkst viss palika absolūtākajā ierobežotai kompetencē. Ja mēs tā nedomāsim, tad mūsu pārskatīšana būs ļoti ierobežota savā būtībā un nepanāksim arī nekādu lielu pro progresu. Tāpēc varu teikt, ka pastāv dažas jomas, kur ir nepieciešams precizēt lietas, tīpaši tur, kur parlaments gribētu pakāpties tālāk par komisiju. Labi. Es um, negribētu šeit izskatīt šo jautājumu, bet mēs esam atcēlušiem to balsojumu. Tātad tas ir, tās ir mūsu tiesības. Oktobrī būs balsojums, tāpēc mums vēl ir nedaudz laika. Piemēram, augustā mēs varam vēl turpināt apspriest. Un noteikti referents kundze ir jāprunājas pilnīgi ar visiem ēnu referentiem, lai atrastu un vienotos kompromisu formā par grozījumiem. Ir ēnu referenti no visām grupām, tad ir, ar tiem ir jāstrādā, un tad komitejā mēs balsosim oktobrī, un droši vien plenārsēdē balsojums būs novembrī centīsimies arī kaut ko nobalsot šeit. Tas ir tāds lēmums, uz kuru mēs esam gaidījuši 15 gadus. Un tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Eh, līgums starp eh, Eiropas eh, kopienu un apvienotām Meksikas valstīm. Tikā okundzei vārds. Paldies! Ja jūs ejat ārā, cienījamie deputāti, tad lūdzu ejiet ārā ātri. Mums saskaņā noteikumiem, saskaņā ar argumentu, vienā zālē notiek tikai viena sanāksme, un te ir vienīgā sanāksme, kuras esmu priekšsēdētājs, tāpēc lūdzu esiet pieklājīgi un ejiet prom klusi, lai viņi varētu sākt stāstīt par savu ziņojumu. Silvija, lūdzu. Paldies! Šodien mēs runājam par padomes lēmumu par nolīgumu slēgšanu starp Eiropas komisiju. Privind anumite, între Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane, privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Tas ir nolīgums starp Eiropas Savienību un Meksiku par noteiktiem avio pakalpojumiem. Tad saskaņā ar mūsu līgumiem trešajām valstīm mēs izskatām šo nolīgumu. 2002. gadā tiesā tika izskatīts jautājums par divpusējiem līgumiem un tika panākts risinājums, ka e, šī iespēja ir pretrunā ar Eiropas tiesību aktiem. E, tāpēc attiecīgi ir jāpārskata šis nolīgums, kas ir parakstīts starp Meksiku un dalībvalstīm. Tātad šis jaunais nolīgums, tas ietver interesantas lietas. Tātad otrais pants par pārvadātāju izraudzīšanu, trešais par drošumu, ceturtais pants par konkurences noteikumiem, un nolīgums, ko parafēja 2008. gada, ir iekļauti arī savstarpēji saistoši noteikumi par degvielas nodokļu uzlikšanu un arī nodokļu uzlikšanu es iekšējiem lidojumiem starp, un arī lidojumiem starp Meksiku un citām Amerikas valstīm. Tomēr padomu šos noteikumus nepieņēma un no galīgā teksta redakcijas tie tika svītroti. Tad um, tālāk Saskaņā ar reglamentu padomē ir nepieciešams parlamenta akcepts. Un pastāstot par šo kontekstu, es gribēju varbūt pastāstīt par noteiktiem datiem, kas ir saistīti ar nolīgumu ar Meksiku. Meksika ir nozīmīgs tirgus, Eiropas pārvadātājiem ir pārvadātāji 2009. gadā ir pārvadājuši 2,5 miljonus pasažieru un 90 tūkstošu tonu krāvas. Vēl jāpasvītro, ka Meksika ieņem 21. vietu kā eh, komercpartners un arī otrais um, eksporta tirgus, tas ir no Meksikas puses, tad Eiropas Savienība ir otrā vietā pēc ASV un mēs esam apsteiguši arī Ķīnu par tirsniecību. 2009. gadā 9,9 miljārdi eiro ir bijis tirsniecības apjoms un eksporta apjoms 2,9 miljārdi eiro. Ne 15,9. Tad kas ir šeit eksporta produkti, optika, e, dažādas mašīnas, e, dažādi rīki, elektriskās iekārtas, ķīmiskās preces, minerāla preces. Tas ir eksporta galvenie produkti no Eiropas Savienības uz Meksiku. Varētu teikt, ka mūsu tirzniecības kopējums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā arī tirgus izmēru Un tāpēc mēs, ņemot vērā iepriekš, lūdzam transporta komitejai iesniegt labvēlīgu atbalstu atzinumu. Paldies! Groša kungs, lūdzu. Paldies referents kundzei. Paldies par ievadvārdiem. Jūs vienmēr esat ļoti skaidri runājusi un esat bijusi pat tāda didaktiska. Šis ir ļoti būtisks jautājums. Un esmu pārsteigts, ka ar citiem partneriem mēs varbūt sasniedzam uh, vairāk nekā ar tādiem tradicionāli iesīkstējušiem partneriem, bet uzskatu, ka šādi nolīgumi īstenībā pierāda tādas labas kaimiņa attiecību politikas jēgu. Jāsaprot, ka šis ir globalizēts tirgus un Tādēļ ir jābūt arī konkrētiem spēles noteikumiem. Domāju, ka šeit ir izvirzīti pareizie notikumi, varbūt, noteikumi, varbūt, ka tos varētu vēl detalizētāk aprakstīt um, tālākā fāzē, un, protams, atbalstīšu ziņojumu. Liels paldies jums par to! Paldies, Maisners kundze, lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji, vēlējos pateikties arī tikau kundzei par ziņojumu. Tas ir ziņojums veselā virknē ziņojumu, kas veltīti tieši gaisa pārvadājumiem. Mēs runājam par nolīgumu starp ES un Meksiku un jau tika minēts, cik būtisks partneris ir Meksika Eiropas Savienībai. Un tas, ko teica Groša kungs, īstenībā šis nolīgums būs tikai daļa no tāda plašāka, aptverošāka nolīguma ar Meksiku. Mums jādomā arī par to, kas notiek ar. Uh, Kanādu un ASV, es domāju, ka Kanādu varētu uzstādīt par tādu kā piemēru, jo tā vienmēr ļoti labi īsteno visu līgumos sacīto. Ja mēs e, panāktu tikpat labu sadarbību ar Meksiku, tas būtu vienkārši apsveicami. Mē, vai nu mēs piekritīsim, vai nu nē, tas ir mūsu ziņā. Mēs vienmēr esam pieņēmuši šādus nolīgumus, jo uzskatījām to par pareizo ceļu. Uh, Un te tiek runāts par kontrolēm, par divpusējām kontrolēm, par konkurētspēju, par uh, labāku nozars attīstību. Tas viss ir ļoti labi un apsveicami, un tādēļ varu ar visām četrām atbalstīt šo ziņojumu un teikt to arī mūsu politiskās grupas vārdā. Paldies, Fosters kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies Tikau kundzei. Es varu piekrist visam Tikau kundzes teiktajam, un mums noteikti ir jāsaprot. Uh, cik būtisks ir mūsu tirzniecības attiecības ar daudzām valstīm, un EKR grupas vārdā varu teikt, ka atbalstīsim pozīciju. Tā proti, teiksim, jā, šim nolīgumam paldies, Bugāve Nēkungs no komisijas lūdzu. Merci, euh, Président, et merci à Madame Tikau. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Tikau kundzē par šo ziņojumu, arī par secinājumiem un arī par rekomendāciju parlamentam atbalstīt šo nolīgumu. Šis nolīgums, kā teica Tikau kundze, ir domāts, lai atjaunotu vai sakārtot juridisko situāciju. Šeit ir divi divpusējie līgumi. Šeit saskaņā ar tiesas spriedumu šie līgumi um, attiecīgi vairs eh, nav spēkā, tad tas ir slavenais lēmums no 2000. gada. Eh, sanāk tā, ka saskaņā ar šo līgumu nav svarīgi, kāda aviolīnija vai kāda valsts operē un lido uz Meksiku. Eh, šeit ir attiecīgi jāsakārto šī neskaidrā situācija, un te ir sakārtotas Eiropas tiesības, atkal ņemot vērā jauno situāciju ar divpusējiem līgumiem. Tas jau ir tāds eh, piektais līgums, un kā jau jūs tikau kundze pasvītrojāt, un kā arī teica pēc tam citi kolēģi, kas izteicās par šo jautājumu. Šeit ir jauna arī par bāzi, kas varētu būt tā kā precedents kaut kam svarīgam. Ja mēs noslēdzam tādus nolīgumus ar kurus mēs noslēdzam globāli ar parlamenta atbalstu. Nu, šeit jāpiemina arī Kanādas, ASV un Brazīlijas līgums. Šeit jāņem vērā arī komercatiecības attiecību uh, lielums. Un, uh, Šeit ir milzīgi pārvadājumi daudzumi ar Meksiku, pasažieru skaita ziņā. Un, ja mēs paskatāmies uz karti, ir nepieciešams un ļoti svarīgi ir sakārtot un liberalizēt attiecības ar tādām valstīm kā Meksika. Droši vien jūs jau zinat arī mūsu pozīciju, ja partneru valstis ir interesēts, tad līgums tiek noslēgts. Otrs priekšnosījums, eh, ka eh, komisija ir jāsaņem sarunu mandāts no padomes, un tādēļ šie divi priekšnosacījumi ir jāizpild. Paldies tikā kundzei. Es eh, tā kā runāju, gribēju jūsu komitejā vērst uzmanību, ka iepriekšējā nedēļā transporta padomē tika piešķirts sārunu mandāts komisija, tad bez sarunas ar Moldovu. E, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un arī ar šo valsti mēs arī varētu noslēgt līgumu. Mēs esam gatavi uzsākt sarunas bez kavēšanās. Paldies! Paldies par jūsu sniegto informāciju! Jā, Mēs ieļosim riteņus, lai sastāvs kustās uz priekšu un, jā, runāsim arī par Moldovu. E, balsojums par nolīgumu ir paredzēts e, augusta beigās komitejā un šķiet, nu cerams, ka plenārsēdē varēsim balsot septembrī. Paldies, paldies referentiem! Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Ja nē, tad vēlējos kolēģiem atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks Briselē 11. jūlijā 15.00. Un vēlējos pateikties visiem, it sevišķi izturīgākajiem, kas palika uz visu dienu, un priekšsēdētājs pasaka paldies arī tūkiem. Liels paldies!